żyła mnie jak słyszał. Służyła mnie komisji na chwilę w Radzie. Ale się nie zrozumie, no nie? Allora diamo inizio alla... Sākam mūsu komitejas sēdi, lai pēcpusdienu visiem pirmais punkts darba kārtībā. Aprovacio. Darba kārtības pieņemšana. Ja nav iebildumu, tad pieņemam darba kārtību esošajā versijā. Per motivi tecnici Tātad eh, nevaram nodrošināt tulkojumu visās valodās. Un šodien tulkojums nebūs pieejams lietuviešu valodā. Otrais punkts - darba kārtībā. Protokola apstiprināšana sāknāksmē, kas notika 12. decembrī, kā arī sanāksmē, kas notika 19. 20, 20. decembrī. Ja iebildumu nav, tad uzskatām, ka protokols tiek apstiprināts par šīm sanāksmēm. Arī jūs informēju par to, ka šīs dienas uh, sanāksme ir arī um, pieejama tiešsaistē. Un pašlaik sākam ar ceturto punktu - vakcinēšana pret infekciozo katarālo drudzi. Referents Vaičikovskis. Otrajam lasījumam paredzētā ieteikuma projekta pieņemšana. Sākam ar balsojumu, godētie kolēģi. Pirmais balsojums par nosacījumu otrajā lapsīmā attiecībā uz vakcinēšanu pret infekciozo katrālo drūdzi. Iepriekšējā komitejas sanāksmē mēs jau izskatījām uh, šo uh, ieteikumu projektu, kur ir izstrādājis Čekovska kungs un pieņemts arī kā tāds pirmajā lasījumā padomā bez izmaiņām. Nav iesniegts neviens grozījums šim uh, projektam. Tādējādi piedāvāju tūlīt pat arī ķerties pie balsojuma. Sākotnēji jautājums, vai visiem jums ir eh, balsojuma kartiņas? Vai jums visiem ir kartiņas, ar ko nobalsot? Labi. Tādā gadījumā sākam balsot. Vai Čakovska kungs vēl vēlties izteikties pirms balsojuma? Nē. Tad sākam balsot. Okay. Par. Jo. Pret. Atturas. Labi. Apstiprināts. Labi. Tālāk. Piektais punkts. Pārtiks izdalīšana kopienas vistrūcīgākajām personām. Referents Sikierska kungs. Sākam balsot par šo ieteikumu projektu otriem lasējumam par pārtiks izdalīšanu kopienas vistrūcīgākajām personām. Padomes eh, nostāja ir pieņemta 23. janvārī. Oficiāli paziņota parlamentam 2. februārī ša, šajā gadā. Padoms nostāja paredz, ka esošā programma piemērojas ar atpakaļējošu datumu sākot ar 12. gada 1. janvāri un būs spēkā līdz 2013. gadam. Komisija arī minēs uh, 224. panta piemērošanu, nosūtījusi atbilstīgu paziņojumu par padomus nostāju. Šis paziņojums jums visiem ir izdalīts. Arī, Padomu uh, ir arī atbalsts starp uh, institūciju sarunas un pieņem padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai garantētu šīs programmas darbību līdz 2013. gadam arī šīs paziņojumas papildu, papildinājumā komitejā klajā ar paziņojumu. Es domāju, ka pēc šī dosie pieņemšanas plenāra sēdē, kas ir paredzēta nākamnedēļ, būtu iespējams un būtu labi arī izteikties pār kā, no šiem paziņojumiem kādā no nākamajām plenāra sēdēm. Tādējādi, kolēģi, sāksim balsot par šo re, leģislatīvo rezolūcijas projektu. Sekierska kungs, vai vēlties izteikties pirms balsojuma? Lūdzu. Wszystko, co należało powiedzieć, pan przewodniczący powiedział. W związku z tym proszę o głosowanie. Tas, kas ir um, jāpasaka, to es jau pateicu. Vienīgais priekšēdētāj, ko es vēlējos, lai tad mēs ātri pieņemtu to visu un izstātos spēkā. Paldies! Paldies, atgādinu, ka. Nē. Varam uzreiz pāriet pie balsojuma. Labi, tātad vēlreiz. Sākam balsot. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pārbaudam. Votato tutti. Visi ir nobalsojuši. Labi. Vairākums par. Esam nobalsojuši, varam iet uz priekšu. Lielas paldies Sikierska kungām, liels paldies jums visiem! Nāk, nākamajā plenārsēdē Strasbūrā arī tiks apstiprināts šis dokuments. Tagad sestais punkts darba kārtībā. Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls, Eiropas Savienības bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam. Atzinums sagatavoja Dančils kundze. Gudētie kolēģi, un tagad tiks, preze, tiks prezentēts atzinums balstoties arī uz komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības 2020 stratēģiju bi eh, biodaudzveidību. Šeit tiek runāts arī par lauksaimniecību un arī par eh, kopējās lauksaimniecības politikas ietekmi, kā tā varētu būt uz bioloģisko daudzveidību. Arī piefiksēja, kā rezolūcijas projekts tiek izstrādāts eh, vides, vides komitejā. Šajā rezolūcijā ir arī iekļauts priekšlikums arī palielināt tiešo maksājumu apmēru, ka, kuri tiktu uh, izmaksāti, tātad arī vides uh, uh, veicināšanā, tātad šie slavenie 7%, un tad arī vēl viens svarīgs elements ir šie tiešie maksājumi. Un par šo jautājumu ir tikai vienīgi mūsu komiteja atbildīga. Un tagad lūdzu vārds uh, Tančels kundzei. Mulțumesc, domnule președinte. Konservārā bio... Liels paldies! Bio daudzveidības saglabāšana ir uh, kļuvusi par ļoti aktuālu jautājumu Eiropas un arī pasaules līmenī. Pēdējo desmit gadu laikā ir uh, aizvien vairāk to, kuri uzsvēra arī sugu pazušanu. Zinātnieki pievērš uzmanību šīm svaigas, uh, dramatiskai tendencei. Uh, aktivitātes biodaudzveidības aizstāvēšanai. Tam nav tikai jākoncentrējas uz atsevišķām ekosistēmām, mums ir jākoncentrējas uz visām ekosistēmām. Mums nevajadzētu aizmirst, cik svarīgas ir arī meža ekosistēmas, kas spēlē ļoti svarīgu lomu ne tikai biodaudzveidības saglabāšanai, bet arī, lai saglabātu um, lauksaimniecības sistēmas līdzsvaru. Uh, dabas mantojums ir svarīgs arī ekoloģiskais mantojums, kas veicina cilvēces labklājību. Līdz ar to es uzskatu, ka visām Eiropas Savienības dalību valstīm jākoordinē savus darbs, lai labāk varētu izmain, izmantot dabas resursus un lai varētu mazināt kaitniecību biodaudzveidībai, kad mēs runājam par biodaudzveidību. Mums ir eh, jārunā par dabas liegumiem, dabas zonām, kas jau ir aizsargāti vai arī kas tiks iekļauti aizsargājumu zonu sarakstā, taču mums ir arī jādomā par eh, funkcionālo biodaudzveidību. Funkcionālā da biodaudzveidība spēlē svarīgu lomu, lai varētu saglabāt uh, faunas dzīvotnes, jo īpaši insektiem, kas ir svarīgi, lai nodrošinātu augu aputeksnēšanos. Kas attiecas uz Eiropas Savienības stratēģiju, mēs varam uzteikt komitejas priekšlik, komisijas priekšlikumu uh, attiecībā uz pasākumiem, kas saistīti ar pirmo un otro pīlāru, kuru mērķis ir uzlabot biodaudzveidību. Mums šiem pasākumiem ir jāpiesaista arī ekonomiski indikātori, lai varētu nurošināt šo pasākumu ilgtspējību. Gamsija piedāvā kultūru rotāciju, kultūru daudzveidību, un mums ir arī jārunā par lauksainiecības kultūrām, kas ir īpaši svarīgas bioloģiskai daudzveidībai piemēram, kultūra, kas veicina arī dabisko aputeksnēšanos. Vairāk nekā 20 miljārdi eiro ir jāpārēdz, lai nodrošinātu šo aputeksnēšanos procesu veiksmīgi noriti. Ir svārīgi uzsākt pasākumus biodaudzveidības veicināšanai, arī attiecībā uz arī dzelzceļu un lielo autošoseju no šķiršana no dabas uh, zonām, un arī šīm zonām ir jā, jātiek iekļautām uh, teritorijas labiekārtošanas plānos. Aicinu arī veiksmīgāki arī vēģetāli un arī dzīvnieku aizsardzība, lai nodrošinātu arī nākamo paauģu vajadzības. Līdz ar to ir jānodrošina efektīva sadarbība izmantojot ģenētiskos dzīvnieku un augu resursus. Mums šie resursi ir jāaizsargā un jāveicina šo resursu pielāgošana klimata izmaiņām. Mums ir arī jāharmonizē aktivitātes arī reģionālā, vietējā, nac nacionālā līmenī. Mums ir jāsadarbojas zinātnisko, zinātnisko eh, sabiedrību un nesamazināsim arī šeit lauksaimniecības lomu un arī jauno tehnoloģiju lomu jānodrošina līdzsvars starp Eiropas stratēģiju par biodaudzveidību un arī ar uh, dalību valstī strādātiem lauksaimniecības un lauku zonu attīstības plāniem, lai visu šo plānu centrā būtu biodaudzveidība. Lauku teritorijas ir jāaizsargā un jātīsta, lai varētu veicināt biodaudzveidību un visbeidzot, lai mēs sasniegtu šos mērķus Eiropai ir jāliek biodaudzveidība savu prioritāšu centrā, jāveicina informācijas kampaņas sabiedrībās, arī jaunajām paudzēm ir jāatklāj daba, jāveicina šādi mudinoši pasākumi, jāatbalsta Eiropas pilsoņu iniciatīvas biodaudzveidības veicināšanai un veicināt arī viņu iesaisti, pateicoties arī civil dienestiem, dažiem brīvprātīgiem projektiem. Eiropai nepieciešama parauga prakse, kur varētu piemērot Eiropas līmenī šī parauga prakse par to ir jāinformē īpašās kampaņās. Šāda veida informatīvās kampaņas ir jāvērš uz visām sociālajām kategorijām, uz visiem, visiem cilvēkiem. Es domāju, kā profesionālās apmācības programmas ir izglītības programmas, ir attiecīgi jāpielāgo, jo īpaši uh, Uh, izglītībā, lauksaimniecības un lauksaimniecības saistītās domās, lai mēs, jomās, lai mēs varētu uzsvērt bio daudzveidību. Eiropā ir jāizveido savas kompetences. Ļoti svarīgi ir arī mūdināt un atbalstīt m, mm, projektu īstenošanu arī vietējā, reģionālā un arī pārobežu līmenī, lai varētu aizsargāt biodaudzveidību. Ļoti svarīgi ir arī atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību un iekļaut arī zinātnīgus un visus tos, kas strādā akadēmiskajā vidē. Bio daudzveidības aizsardzība un veicināšana ir visu um, Eiropas pilsoņu prioritāte un aktuāls jautājums. Līdz ar to mums viņi ir jāiesaista visos Eiropas Savienības stratēģijas par bio daudzveidību īstenošanas posmos. Uh, mēģināju uzsvērt galvenos punktus, kādi ir minēti manā atzinuma projektā. Es gaidu jūsu priekšlikumus, gaidu arī jūsu komentārus par šo ļoti svarīgo jautājumu, kas ir bio daudzveidība. Liels paldies! Paldies godātai Dančils kundzei! Un tagad uh, sākām debātes, vairāk kolēģi vēlas izteikties. Lūdzu, Rēmers kungs. Yes. Jā, danke. Sehr, äh, Die Biodiversität ist. Uh... Paldies! Bioloģiskā daudzveidība tiešām ļoti nozīmīgs elements arī nākotnē. Ne mēs tieši aktuālo diskusiju atverā nedrīkstam aizmirst arī to, arī tikai skatīties no lauksamniecības skatpunkta. Mums ir jāskatās arī, kāds sasauc ar lielpilsētām un lielajām megapolēm, kā tas ir kopīgi sasaistāms ar bioloģisko daudzveidību, un tāpēc arī mēs to skatām kopsakarībā - bioloģiskā daudzveidība, lauka attīstība un lielpilsētas. Uh, Turklāt mums ir jāskatās paralēlās programmas otrajā pīlārā, kas arī bijuši ļoti veiksmīgas un ir devuši labu rezultātu. Tomēr nedrīkst pieļaut, ka tagad bioloģiskā daudzveidība tiktu pārvilkta uz pirmo pīlāru. Tas līdz ar to būtu nepieņemami un sanāk, ka līdzinējais labi funkcionējušais modelis otrajā pilārā vairs nefunkcionētu. Paldies! Grazie, onorevole! Paldies! Rodust kundze, lūdzu. Jā, vielen dank, auch ich. Äh, paldies priekšsēdētāji, man arī jānorāda, ka šo ziņojumu uzskatu par ļoti labu sagatavot, paldies kolēģei. Un viņas izvēlētā pieeja koncentrēt visu uzmanību uz galvenajiem jautājumiem, norādot, ka arī bioloģiskā daudzveidība ir ļoti nozīmīgs jautājums lauksaimniecības ietverā, ir tiešām atbalstām. Vēlos tomēr brīdināt, ka varētu rasties dīvains idejas, ka, piemēram, šīs teritoriālās izlīdzināšanas uh, plāns, kas ir vērsts uz to, lai atrastu dažāds risinājums, uh, stratēģiju, tātad 7% papildus šīs izlīdzinošā teritorija, par to vairs netiktu diskutēts, tad, ja to no otrā pilāra tagad pārcēlu. Tāpēc mums domā, ka mums ir jāņem vērā, un arī daudzi lauksaimnieki, lauksu uzņēmumi jau ir reķinoši šādiem noteikumiem, uh, Un mēs nevaram vienkārši to visu tā strauji mainīt. Mums ir jārūpējas, protams, lai bioloģiskā daudzveidība tomēr mm, tiktu sakārtot arī pirmajā pīlārā. Pirmajā pīlārā. Paldies. Paldies, Ašling. Kungs vai Iegls kundze, lūdzu. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Lauksamniecība, protams, ir pati visatbildīgākā par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Mēs nevaram to noliegt. Tieši lauksamniecība par to atbildīga. Un līdz šim arī viņi ir visvairāk bijusi atbildīgi par sugu izmiršanu. Un jaunā lauksam, kopējā lauksamniecības politikā mums tieši jāprecizē, kādi ir nākamie soļi, kas ir jādara. Komisijas priekšlikums, kas ir vairākos eh, jautājumus, protams, kritiskajā vērtē, eh, tomēr ir jāuzskata par pareizo virzienu, lai apturētu uh, bioloģisko daudzveidību samazināšanos. 7% teritorijas tas ir, protams, um, um, apsveicami, bet uh, tam ir jābūt pirmajā pilārā. Otrajā pilārā tas nav pieļaujams. Mēs, protams, pieņemam, ka ir vairāki reģioni, kur, protams, bioloģiskā daudzveidība ir labi vēl saglabāta, bet to jau, par to jau šeit nav runa. Mums jārunā par aktīvu rīcību reģionēs, kur ar ļoti jau katika, ka, mm, piedošanu, kritiska situācija tieši intensīvās lauksamniecības rezultātā. Tāpēc, lūdzu, mēs nevaram atteikties, un ir jābūt pirmajā pīlārā šādiem pasākumiem. Vēl papildus nozīmīgs elements. Arī mēs runājam par atsevišķo kultūru augu, tātad uh, sugu saglabāšanu arī, ko mēs audzējam, uh, kultivējam lauksemniecībā. Uh, Un īstenībā arī tādā ziņā mēs piedzīvojam savu izmiršanu. Un mēs skatāmies, protams, papildus, kur mēs arī pazaudējam lielu ģenētisko materiālu atsevišķām sugām. Tieši geneminozi tas ir ļoti lauksamniekiem satraucošs um, apsvērums. Turklāt ekonomiski apsvērumi Bioloģiskās daudzveidības izzūšana nozīmē arī milzīgus ekonomiskos zaudējumus ilgtermiņā. Ja jūs tos aprēķinat eiro, tad gal galā jūs saprotat, ka visu mūsu pašu interesēs ir saglabāt visus dabas resursus, nevis tos ļaunprātīgi izmantot. Tieši tāpēc es vēlētos, lai kopējā lauksamniecības politika aktīvāk arī iesaistītos jautājumā, un arī kopējā lauksamniecības politikā mēs uzlikt šādus spēcīgus akcentus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Mums jānodrošina arī starptautiskā uzticamība. Mēs nevaram pieprasīt trešajām valstīm rīkoties vidē draudzīgā veidā un paši nespējot sasniegt mūsu uzstādītos mērķus jau, kurus esam ilgus gadus šo definējuši un nespējam vien īstenot. Uh, Labi, tagad ir šie novēlotie, novēloti secinājumi, bet no nu, viņi tomēr ir. Un es ceru, ka mums izdosies, lai nesanāk tā atkal tos pieviļām un neievērojam nākošo gadu laikā. Paldies! Paldies, Elzbieta Jēgla. Un tad Balsam kungs. Paldies priekšsādātāji un paldies arī referentei par ļoti izsmeļošiem uh, skaidrojumiem šodien par neapšaubām ļoti nozīmīgo jautājumu. Neatkārtošu kolēģu komentārus un daudz lietas jau viņi uzsvēra, bet vēlreiz jāuzsver, šis jautājums pats par sevi ir svarīgs. Jautājums pieprasa, lai arī, lai mēs arī to skatām kopējā um, lauksaimniecības politikas reformas kontekstā, un līdz ar to mēs nevaram pareizi jau parecēt atsevišķu tālāko virzību, virzienus, Un līdz ar to es iesniegšu savus grozījumus, kas galvenokārt vērsti uz to, lai mēs rīkotos tieši tajos reģionos, kur ir visvairāk ir jādomā par bioloģiskās daudzvietības saglabāšanu. Un gribu uzsvērt, ka tieši lauksaimniecība spēj ļoti pozitīvu ieguldījumu, vēlos uzsvērt, nevienmēr negatīvi. Lauksaimniecība daudz ko pozitīvu arī dod bioloģiskās lauksveidības saglabāšanā. Uh, un tāpēc ir jāskatās arī pirmajā pīlārā Eiropas mērogā, un tad otrajā pīlārā arī vēl reģionālā līmenī arī mēs varam panākt papildus rīcību vairāk mm, labāks rezultāts nekā tas līdz šim. Un katrā ziņā gribu teikt, ka šīs diskusijas jau arī tālāk sasauc ar nākošām vispār kopējas lauksaimniecības politikas reformas diskusijām. Paldies! Paldies vicepriekšsēdim Polsonam un pēc tam Deskungam vārds. Rūdferande, o et tak til raporte. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī referentei. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai diskusijās par bioloģisko daudzveidību mēs tiešām ņemtu vērā ļoti nozīmīgus faktus Tātad uh, mežsaimniecību un arī lauksaimniecību un dzīvesaimniecību. Tie ir mūsu dzīves pamatelementi. Mēs šos resursus izmantojam ikdienas. Arvien tika norādīts, ka dabas aizsardzības teritorijas, nu tos mēs tā kā te neskarām. Tātad, ka mēs vēlamies nodrošināt šādu teritoriju, dabas aizsardzības teritoriju aizsardzību. Tagad gribētu tomēr vēlreiz norādīt, ka ir jaunas idejas proti par šādu ekoloģisko koridoru izveidošanu arī lauksemniecības e, aktīvi izmantojamās teritorijās zemēs. Arī, piemēram, teritorijās, kuras, e, kur notiek ļoti intensīva meža saimniecība, tomēr arī strādāt šādus ekoloģiskos koridorus. Un tas ļautu pavērtu iespēju tādu šie 7% teritoriju tagad ierosina komisija, manuprāt, ir ļoti precīzs veids, kā mēs varam veicināt šādu sugu daudzveidības saglabāšanu. Es to apsveicu, man tas liekas ļoti laba ideja. Un, lai gan arī, protams, kā varbūt vēlāk liktos, ka vajag papildināt šo teritoriju, varbūt 15%, varbūt savādāks skaitlis, bet katrā ziņā ļoti svarīgi, lai šādos intensīvi apsaimniekotās teritorijās izveidot šāds ekoloģiskos korektors. Uh, Un tur varētu vai nu būt dzīvžogi, vai arī ālējas, vai arī dažādi citu veidu apstādījumi. Katrā ziņā mm, tad apstādījumi liela ceļu malās, kas ļauj nodrošināt atsevišķo sugu saglabāšanu. Ļoti svarīgi to nodrošināt. Paldies! E, Paldies, Palsons kundzei, des kungam vārds. bda konnte nicht pünktlich Nu, un pēdējā. Pēters Jārs nevarēja ierasties, un tāpēc Pēters Jārs mani lūdzis, lai es arī vairākas lietas pasaku, varbūt savā veidā, protams, izskaidroju viņa pozīciju, komentēju. Tātad Dančils kundze sagatavotājs atzinums ir apsveicams, tomēr jāatzīst, ka pārāk vispārīgs lielās daļā uh, ehm, tekstu kopumā skatot. Un vajadzētu uzsvērt arī vairāk lauksaimniecības pozitīvu ieguldījumu jau līdz šim bioloģiskās daudzveidzības saglabāšanā. Turklāt ir jānorāda, ka arī Eiropas Savienība uzstādītos mērķus bioloģiskās daudzveidzības saglabāšanai ir jau lielā mērā arī tomēr sasniegusi. Pēters Jās norāda, ka vēl arī ir apsveicama atsauce uz komisijas plānotajiem pasākumiem kopējas lauksaimniecības politikas reformai. Uh, Un atsevišķi piemēri, piemēram, šeit plānot ir 10% no teritorijām, un papildus uh, atbilstības pasākumi, kas tiek pieprasīti ūdens un direktīvā un uh, arī augu, augu aizsardzības direktīva, um, te mm, punkti tomēr būtu precī, jāprecizē šeit arī kopsakarībā ar bioloģiskos daudzveidības saglabāšanu. Uh, jo mēs savādāk varam nonākt tieši ar tādu nevēlamu konfliktu sāsinājumā. Tātad, ja mēs liels teritorijas pakļaujam aizsardzībai, Nu labi, tad tajās valstīs, kur īstenībā tas būtu visvairākīgs, jau līdz šim, nu, ir nodrošinājuši daudz atsevišķo teritoriju, līdz tīra to mērķu varētu arī nesasniegt. Un sanāk, ka tas viss tomēr tikai tāda atrunāšanās. Piemēram, Vācijas federālās pavalsts eh, Šlezvigs Holštainas attiecīgais ministrs ir norādījis, ka par dīķiem un eh, um, mežiem neveidos nekāds atsevišķos noteikumus, jo tur ir svarīgi, lai vienkārši viņus, eh, uh, piedošana, tad runēja par um, zivaudzēšanas dīķiem, uh, ka tur nevajag uzstrādīt viņam atsevišķus noteikumus, jo viņi jau īstenībā ievēro visus noteikumus un gudri saimniekojot arī ievēro uh, kā labākā prakse. Jūs nevarat vienkārši tagad pieprasīt, lai viss, viss tiktu aizsargāts un galu galā jau lietas ir uh, aizsargājums pēc savas būtības un apzinīgi saimniekot, tas tiek nodrošināts. Tātad mēs nevaram iebalst arī pret to, Kā, nu, bet kas sanāk, ka jūs atsevišķas lielpilsētu teritorijas pasludināsiet par aizsargājumām teritorijām? Vācijā mēs esam arī, protams, skatījušies, kā, ka bioloģiskā daudzveidība visvairāk ir izteikta tieši atsevišķu lielpilsētu piet, pietuvinātās teritorijās. Nu, līdz ar to tas jau sanāk, ka, ja jūs izsludināt šādas piepilsētu teritorijas par aizsargām, nu tad tur arī daudz neko nevar iebilst, jo tur jau fakti atbilst realitātei. Es arī, protams, piedalī, piedalījos jau 12 gadus savas teritorijas apsaimniekošanā. Mūsu tur tika izveidots arī Donavas kanāls. Savukārt, kad tika izteikts priekšlikums izveidot jauns um, raktuvis, uh, akmeņu ieguvēji, toreiz iežu ieguvēji, tas tika liekts ar aizrun, atrunāšanos, kā, diemžēl, tur ies uh, bojā daudz sugas, līdz to bioloģiskā daudzveidība netiek noklabāta. Bet vēlāk izrādās, ka tomēr var ja arī nodrošināt šādu raktuvi atklāšanu, un tad sanāk ar vienu rīkojumu atceļ to, ko iepriekš uzskatīja par pilnīgi nepieņemamu. Uh, Kādā ziņā mēs uzskatām šādas situācijas? Nu, piemēram, amerikāņiem tur pat arī teritorijā ir vairāku hektāru plašs šaušanas tāds uh, teritorija. Bet ja jūs vēlētos um, šajā, diemžēl, m, tie ir tā, reiz arī tāds mitrāju teritorija, un līdz to it kā Viņi norāda, ka tur tiek saglabāta bioloģiskā daudzveidība, un tajā brīdī, kad to gribēja attīstīt par tādu ekonomiskās darbības zonu, daudzie mm, vidas draugi norādīja, ka tas ir pilnīgi nepieļaujami, un ka šie mitrā jāsaglabā. Un toreiz to neļāva nosisināt. Tagad, protams, tas tika um, atzīt vēlāk, ka tomēr var arī izmantot pār lauksaimniecībā izmantojumu zemi. Tad mums ir vēl īšaus atsevišķās saucamās uh, kibicu kolonijas, kas audzē kviešus un citas lauksaimniecības kultūras. Un toreiz norādīja, ka, protams, ka uh, tie kibici ar savu darbību, protams, ka um, it kā darbojas vidē draudzīgā veidā, bet no otras puses tika norādīts, ka uh, viņu atsevišķās saimniekošanas veidā tomēr nav pieņemami atsevišķās teritorijas veidās, un tur atkal nonāk zināms pretruns. Tāpēc mums visu laiku jāpatur prātā realitāte situācija, jā, mēs vēlamies saglabāt un aizsargāt bioloģisko daudzveidību, bet mēs nevaram visu laiku arī tracināt lauksaimniekus. Arī lauksaimnieki dod milzīgu ieguldījumu, ieguldījumu bioloģiskos daudzveidības saglabāšanā. Mums nevajag atkal tāds jauns uh, uh, aktīvists, kas visu laiku varbūt tur lauksaimnieciskā ķīlniekus un visu laiku viņus biedē ar dažādu veidu neprognozējumiem priekšrakstiem. Nā, paldies, Albert. Tagad Elčēs kundzei vārds. Un tad Femo. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря най-напред на... Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties referents kundzei par šiem priekšlikumiem, kas ir ļoti liederīgi. Es vēlētos arī uh, atbalstīt arī referents piedāvātos pasākumus bioloģiskās daudzveidības jomā un sasaistīt šos pasākumus ar jauno ekoloģijas paktu. Es vēlētos arī runāt par komisijas atbalstu nozarēm, kas veicina bioloģisko daudzveidību. Neaizmirsīsim, ka Bīškopība ir šāds, šāda nozāre. Bīškopji pašlaik saskaras ar. Um, uh, saskars ar um, lielām problēmām, tad šī nozara ir svarīga, lai nodrošinātu apateksnēšanos un tādējādi arī bioloģisko daudzveidību. Jaunajā KLP ir jāņem vērā visi mērķi, kas ir atrunāti šajā priekšlikumā, un mums ir jādara viss iespējamais, lai pasākumi, kādi šeit tiek piedāvāti, tiktu iekļauti jaunajā kopīgajā lauksaimniecības politikā. Tādējādi mums ir jāveicina un jāpalīdz dravniekiem īstenot arī viņu mērķus vēl, jo vairāk tādēļ, ka mēs runājam par šīm jaunajām tā saucamajām eh, zaļajām aktivitātēm vai zaļajiem ekoloģiskiem pasākumiem, viņus atbalstīt un atrast arī veidu, kā mēs varētu viņus arī motivēt, eh, veikt ieguldījumus nozarē. Lielas paldies par priekšlikumu. Paldies! Grācie. Paldies, Mārija! Faimont un pēc tam klases, lūdzu. Dīdēn, jā, bija ķēl navāzāt nā to, ko říkā kolega. Paldies. Es eh, gribētu sasaukties ar to, ko teica Desakungs. Es dzīvoju pavisam tuvu kādai bijušai padomju militārai bāzei un atbilstīgi mūsu vīdes ekspertiem, tad uh, šī militārā bāze, tur aktīvi darbojās arī dažādas artilērijas, un tajā pat laikā tā ir arī ļoti bioloģiski daudzveidīga un bagātīga teritorija, un arī e, šai zonā tika liekti lauksaimniecības aktivitāti, un dažkārt biodaudzveidība pastāv tādās vietās, kur mēs pat, mums pat nav aizdoms, ka tur tāda varētu būt. Tas ir vienkārši tāds komentārs. Otrs komentārs attiecas uz mūsu centieniem uh, arī iekļaut biolo, biodaudzveidību kā LP. Es bieži vien tiekos ar lauksaimniekiem. Es ar viņiem runāju par uh, pasākumiem, kādus mēs gatavojam šeit Briselē, un uh, viņi vienmēr man uzdod sekojošu jautājumu. Vai jūs tiešām domājat Briselē, ka jūs zināt labāk, kā dzīvot lauksaimniekam, kurš ir strādājis uz uh, sava lauka vairākus, uh, vairāku pauģu garumā, vai jūs domājat, ka Briselē jūs zinat labāk, kā viņam strādāt, un vai no Briseles jūs labāk varat izplānot to, kā mums uh, pārvaldīt šo ainu, pa, kurā mēs strādājam jau ga, pauģu gadu mm, garumā. Es nezinu, ko atbildēt šādu jautājumu. Man nekas nav daudz, man nav nekas pret ar bioloģisko daudzveidību. Mums ir jāraugās, kādus instrumentus un rīks mēs izmantosim un uh, kādas jaunas prasības tas radīs uh, lauksaimniekiem. Tas ir svarīgākais jautājums. Mums ir jāīsteno ļoti vienkārši pasākumi, kas uh, neradīs lielāku birokrātisko slogu Eiropas Savienības lauksaimniekiem. Liels paldies! Paldies, Feiman. Un tagad klās, kundze. Paldies, priekšsādātāji. Plātskā daudzveidzība ir kļuvusi par tādu tā kā sloganu, uzsaukumu vārdu tas sanāk, kā, protams, jau visādās komitejās izskatīts un vidas komitejā uzklausot mm, diskusijas liekas, ka katrs to stiepjas savu pusi un katrs to saprot savādāk, balstoties savām interesēm un uh, skatu. Nu, līdz ar to mums ir jāvienos un man jābūt viensprāts par to, ko īsti nozīmē bioloģiskā daudzveidība. Ja tas nozīmē iekonservēšanu, tad, protams, nozīmē pilnīgi kaut ko citu. Piemēram, es šodien biju arī tikos ar arī manā vēlēšana apgabalā ar um, lauksamniekiem, kas nodarbojas ar augļu audzēšanu, un viņi norāda, ka viņu mazie augļu koki tiek pilnībā tagad um, pakļaut dažādu veidā uh, insektiem, kas viņu koks vienkārši nograuž. Un viņi norāda, ka ir bijuši ļoti labas arī lapsenes, uh, kuras ir um, izmantojamas pat. Um, arī medicīnā, bet šis lapsenis sākumā, kurus tika izmantots uh, citiem mm, nolūkiem, tagad sanāk, kad nograušos uh, viņa augļu kokus. Tāpēc šāds jautājums vienmēr jāskat plašāk. Tātad īstā brīdī jāizvēlas īsti instrumenti, un nevar būt vienkārši, ka saglabājam, konservējam to, mm, kā neņemam vērā arī skatot reālos eh, draudz lauksamniekus un viņu darbību. Otrajā punktā gribu norādīt, ka mēs nedrīkstam te jau tā spekulēt un paredzēt kaut kādus iepriekšēju jau nolēmumus. Gal galā šādas situācijas ir jāatstāja pašu reģionu ziņā, viņam jāspēj pašorganizēties un arī precīzi noteikt mērķus un rīkoties attiecīgi. Paldies! Bene, adesso, e... Labi, Mišels vēl grib izteikties, lūdzu. Pēc tam komisija. Jā, paldies priekšsēdētāji par šo jautājumu biodaudzveidību. Es domāju, ka tik tiešām uh, skatot dažādas teritorijas, dažādas uh, zemes, situācija un rezultāti var būt ļoti atšķirīgi ņemot vēro prāks, taču pašlaik otrajā pīlārā mēs galvenokārt esam orientējušies uz uh, pasākumiem, kuri nepieciešami īstenot uh, dažādas līdzekļus un mazāk uz pasākumiem, kas rekompensē rezultātus. Runājot par šo biodaudzveidības jautājumu, es domāju, ka mūsu komitejai vajadzētu uzstāt uh, Uh, uz rezultātiem. Un, kad mēs sakām rezultāti, tas nozīmē arī, ka lauksamnieks var brīvi rīkoties, kurš labi pārzīst savu teritoriju un savas zemes Arī Francijā ir īpašs pasākums, kurš ir pieņemts un darbojas jau 5-4 gadus, balstoties uz lauksaimniecības lauku teritorijas attīstību. Tas ir pasākums, kas ir ļoti populārs lauksaimnieku vidū, kur arī, kaut gan arī iepriekš mēs paredzējām dažādus pienākumu pasākums, bet šādi pienākumi nav snieguši rezultātus. Bieži vien šai komitejā mēs arī runājam par um, biškopību. Nesen arī iepazinos ar rezultātiem. Uh, nozarēs, kur arī tiek diversificētas kultūras. Taču rezultāti pār bīšu veselību pavasarī un mēdus ražošanu gadu pēc tam ir iespaidīgi. Līdz ar to uzsvars uz rezultātiem un nevis uz līdzekļiem. Paldies! Liels paldies, Mišel! Un tagad vārds komisijas pārstāvim Vakenut. Kungs, lūdzu! Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un uh, paldies par šīm te plašajām debatēm, kādas tikko uzklausīju, un uh, kas patiesi jūs esat sapratuši, uh, ka galvenais ir bioloģiskā daudzveidīga Eiropas Savienībā. Uh, Tie, kas runāja pēc manis, veikt vairāk uz, uzsvēra to, ka lauksaimniecībā ir milzīga atbildība, bet tāpat laikā mums ir vēl virkne jomu, kuras iet roku rokā. Un es vēlreiz gribu uzsvērt, ka mēs mm, esam bioloģiskās daudzveidības attīstības priekšā, lai arī lauksaimniecība un mešaimniecība ir atbildīga par vairāk kā 70% teritoriju, un to nedrīkst ne, paturēt prātā, bet mums jārunā arī par citiem sektoriem, uh, kas ir atbildīgi par laukiem, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidīgas ilgspējīgu stratēģiju. Mums šobrīd ir seši mērķi. Viens ir lauksaimniecības mērķis. <clears throat> Un tam ir apakšējais mērķis, uh, proti mežsaimniecība, un pie, vēl ir pieci mērķi, uh, piemēram, zivsaimniecība, ko jūs jau minējāt, tāpat arī uh, kopīgā zaļā infrastruktūra, kura cieši saistās ar ekosistēmu pakalpojumu sniedzējiem, un tā ir arī pilsētu vai urbānā vide, kas jāņem vērā, un arī to daudz no jums uzsvēra kā ļoti svarīgu. Ja, ja mēs runājam par vispārīgo izaicinājumu, ir pavisam skaidrs, ka ir jāuzsver, kā arī to teica iepriekšējā runātāja, ka ļoti daudz, kas jau ir ticis panākts, un tas ir ļoti uh, Eh, labi, un to mēs arī esam pamanījuši. Un arī eh, mums visu laiku ir bioloģiskās daudzveidības finansējums bijis pietiekami ilgu laiku, kas arī turpinās, un mēs atzīstam arī labos sasniegums bioloģiskā daudzveidībā lauksaimniecības politikas ietvaros, bet mums jāsaprot, ka vēl vairāk un ļoti daudz vairāk ir vēl darāms. Un šie cipari, protams, kā uh, var tikt izmantoti, lai vēl labāk apzinātu bioloģiskās daudzveidības stratēģiju brīdī, un šobrīd daži cipari nu, nav īsti iepriecinoši, tīpaši apdraudētās sugas. Apdraudētās sugas, un uh, tur mēs nesam vēl sasnieguši to, ko vēlamies. Piemēram, tikai uh, labi rezultāti ir 17% sugām, un tīpaši šis cipars uh, ir pie vainas, ja runājam par lauksaimniecību un lauksaimniecības nodarīto ļaunumu šīm te sugām un e, tad visam jāiet roku rokā - ilgtspējīga ražošana, e, saglabāšana, ne tikai šī te saglabāšana, dabas saglabāšana, kas ir ļoti uh, uzsvērta pēdējās desmitgadēs, patiesi mēs Eiropas Savienībā esam šobrīd uh, izveidojuši labu aizsargāto teritoriju īpatsvaru, tās ir apmēram 18% no visām lauku teritorijām, un uh, m, tur, gal, kur galvenokārt nodarbojās ar lauksaimniecību, bet mums ļoti vēl jāskatās uz pārējiem 82% uh, zemes, kur nav aizsargājumā teritoriju sarakstā un to arī jūs vairāk minējāt, un tas jāskata roku rokā ar ilgtspējīgu ražošanas tehnoloģiju. Mēs gan runājam par, uh, par pārtikas uh, preču, lauksaimniecības pārtikas preču ražošanu, um, gan uh, vispārējo lauku izmantošanu. Un tādējādi mums jāsaglabā šī saglab, sabalansētība. Mēs nevēlamies neko ierobežot, bet gan, lai sektori sadarbotos savā starpā, it īpaši lauksaimniecību un mežsaimniecību, jo nekad nebūs sasniegt bioloģiskās daudzveidības mērķi, ja mēs neiesaistīsim um, atbildīgos sektorus. Un uh, līdz šim viņi bijuši mūsu labākie sabiedrotie, un es ceru, ka tas būs tāpat arī nākotnē. Paldies! Labinās paldies direktorām, paldies arī par jūsu precizējumiem, un tagad atkal vēršos pie godātājas. Dančilas kundze, lūdzu jums ir komentāri un pēc tam iesim tālāk, lūdzu. Mēs, domnule prešedinte, am ascult. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs. Es ar lielu uzmanību uzklausīju visus priekšlikumus, kāds izteica kolēģi. Uh, arī piefiksēja minētās problēmas. Un šeit divas idejas, kas nepārtraukti, manuprāt, arī um, atkārtojas. Pirmkārt, bioloģiskā daudzveidība ir ļoti svarīga, un arī daudzi cilvēki, daudz kolēģi arī paudā bažas par to, ka bioloģiskās daudzveidības uh, aizsardzības vārdā nevajadzētu padarīt lauksaimnieku dzīvi sarežģītāku. Deskungs runāja arī par Donavas uh, reģionu, un es varu jums arī teikt, ka uh, Donavas deltas situācija pilnībā atšķirās, piemēram, no Deskunga pieredze savā reģionā, jo Eh, šai teritorijā ir liels drauds, ka daudz sugas pazudīs. Mums ir nepieciešama kopienas pasākumi, kas apmierinātu visus eh, reģionus, kuriem nākas saskarties ar šāda veida problēmām, bio daudzveidības aizsardzību. Es arī piekrītu tam, ka šim jautājumam būtu jāpievērš lielāka uzmanība un par to jāsaka daudz vairāk lietas nekā varbūt tas ir minēts atzinumā, bet jūs zinat, kā atzinumā mēs esam visai ierobežoti, ņemot vērā jūs grozījums, mēs darīsim arī visu, lai šis atzinuma projekts būtu pēc iespējas izsmeļošāks un koncentrētos uz reālām problēmām, kas ir saistīts ar biodaudzveidību un Eiropas lauksaimniecību vienlaicīgi. Paldies! Labi! Lielas paldies visiem kolēģiem par debatēm. Atgādinu, kā grozījuma iesniegšanas termiņš 2012. gada 7. februāris, pulkstenis 12. Tātad viena diena atlikusi, pat mazāk. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Un atgriežamies pie diskusijām par KLP reformu. KLP reforma, kas, protams, būs mūsu šī gada darba prioritāte. Pēc debatēm, kuras esam noturējuši mūsu pēdējās komitejas sanāksmē, kur, kā atceraties, diskutējām par tiešajiem maksājumiem un par vienoto TKO, tagad mums ir jāizskata padziļinātāk komisijas priekšlikums par lauku attīstību un par horizontālo regulu par uh, KLP finansēšanu. Mūsu mm, abi referenti, Luis Manuels Kapulas Santos un Giovanni Lavija, ir šeit. Luisu redzu, bet Giovanni šķiet uh, ir ceļā. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi, kolēģi, ka ir nepieciešams atcerēties, cik svarīgi nodrošināt līdzsvaru starp pirmo un otro KLP pilāru, arī lauku attīstības plāni ir būtiski, lai varētu atbalstīt arī cīņu ar izaicinājumiem un ar lielu prieku dod vārdu Luisam. Uzsāksim tādējādi debates par leģislatīvo priekšlikumu par lauka attīstību. Lūdzu, Luis! Muito obrigado, Sr. Presidente, caros, caros e caras colegas. Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, mēs šobrīd esam tādā reformu lēmumu pieņemšanas fāzē visā šajā procesā, un tas ir ļoti, ļoti uh, svarīgs process. Tā šī regula, ko nevar izdebatēt uh, atsevišķi no tiešu maksājumu Uh, direktīvas. To jāskatā kopumā, jo tas sastāv no šiem te diviem pīlāriem. Un es tā arī esmu nolēmis, gatavojot šo te dokumentu, jo finanšu līdzekļu sadalījums atšķirās starp pirmo un otro pīlāru. Un uh, tas, kā mēs uh, domājam, arī uh, ir atšķirīgs attiecīgi uz pirmo un otro pīlāru, bet mēs nevaram skatīt tikai uh, KLP reformu. Uh, skatoties uz vienu pīlāru. Pretējā gadījumā tas būtu kā, eh, kā mm, fotografēt kādu, cenšoties balansēt uz vienas kājas. Un tās debatas ir sekojušas. Komisija mums ir iedavusi veselu sārakstu ar eh, tādiem kā principiem vai mēriem, kur būtu jāpiemēro. Un lielākā daļa, protams, ir pozitīvi, eh, labi sagatavoti, sabalansēti, izdomāti un es eh, piekrītu, ka tam jābalsta, tiem jābalsta mūsu atbalsts. Protams, ir dažas lietas, ko varētu uzlabot, lai uh, tas būtu skaistāk, labāk, kodolīgāk, un uh, komisija uh, ot, uz otro pilāru gan ir rīkojusies pilnīgi pretēji, vai nu, gluži savādāk. Komisija nāca klajā ar, ar ar eh, ieteikumu pirmajā pīlāra sakarā, kur tika eh, paredzēts pa sadalījums naudas līdzekļu sadarījums pa dalību valstīm, bet, nu, ja runājam par otro pīlāru, tad tur nu situācija bija pilnīgi savādāka. Eh, un tāpat vēlas apmēram kā saglabāt tādu kā izrakstīt tukšu čeku, lai viņiem izraksta, un ka viņi varēs darīt, ko grib, un, un saka to, ka dalībvalstīm ir jāatbilst trim galvenajiem mērķiem, jeb trīs galvenajiem tādiem noteikumiem, kas varētu tā arī būt, bet otrā lieta ir, ka jārespektē sasniegtie rezultāti. Nu, tad tas novedīs pie tā, ka um, ir jāveic efektivitātes izvērtējums Un eh, šeit eh, nu, man ir jāpretojās, jo mēs parlamentā mums ir koplēmēja tiesības, un mēs m, mm, pretējā gadījumā, ja mums būs uh, komisijai jādod šis um, atvērtais čeks, uh, tikai kas nāks no uh, balstoties uz iepriekšējo izvērtējumu, nu tad uh, mēs nevarēsim par šo budžetu līdz lemt. Jo, uh, Un tās dalībvalstis, kurām nebūs tik labas, eh, labi rezultāti, eh, nu, eh, tad tās arī saņems mazāku naudas summu, bet nu, tad būs tas kā apburtais loks, kur nesaņemot papildus finansējumu, nestiks sasniegt laz, labāk rezultātu, un tā tas ies visu laiku uz priekšu. Un tieši tādēļ es savā dokumentā nāku klajā ar savu veidu iniciatīvu, kur uh, otrā pīlāra budžets e, tiek pārskatīts, un proti tas ir e, izskaitļots līdzīgi kā pirmajā pīlārā. E, tur ir, es esmu veidojis kolorā, korelācijas tabulas, un tādējādi mēs varam tagad runāt par zināmu konverģenci abu pilāru sakarā. Es nedomāju, ka mēs drīkstam runāt, varam atļauties runāt tikai par konverģenci un, un šīm te tabulām attiecības pirmo pilāru un otru atstāt tā, kā tas ir uh, komisijas priekšlikumā. Es pat negribu iedomāties, kas notiktu, ja mēs uh, parakstīsimies zem uh, komisijas uh, priekšlikuma. Tātad, kolēģi, gaidu jūsu, jūsu uh, izteikumus, vai mēs atbalstam komisiju, kur uh, komisija attiecībā uz ietro, otro fila, pilāru lems, kā viņa vēlēsies, balstoties uz izvērtējumu, vai arī ņemot vērā mūs, sadalījums tiks vienoti sadalīts, balstoties uz pirmā un otrā pīlāra. Un vēl tur manā ieteikumā ir arī um, nelabvēlīgākie rajoni, lauku rajoni, kam tiks vēl atlicināta īpaša naudas summa, kur pretīm uh, komisijas ieteikumā uh, šie te netik labvēlīgie lauku rajoni uh, tikai izvērtējot eh, beigu galā pēc attiecīga laika perioda tiks noteikti, un tad varbūt viņiem tiks piešķirts kaut kāds papildus finansējums. Un vēl viena lieta, kas jānoskaidro, tad riska pārvaldījums ir īpaši šis te ieņēmums stabilizācijas mehānisms. Ir ļoti, ļoti grūti izprast komisijas piedāvāto mehānismu. Ja es to esmu pareizi izpratis, tad uh, komisija saka, ka sākuma kapitāls uh, no kopējā fonda uh, Eh, ka tur nedrīkst ņemt vērā uh, valsts investīcijas. Tātad pašiem uh, zemniekiem būtu jānāk klajā ar pilnu starta kapitāla summu. Un uh, tas tad arī būtu par pamas, pamatu finansējumam. Nu, tad es pieņemu, ka valsts mm, kopfinansē, valsts līdzfinansējums uh, pienāks kaut kādā vēlākā sta, uh, stadijā. Nu, es saprotu, ka tādējādi mēs uh, nostādīsim ļoti sliktā situācijā uh, daudzas dalībvalstis un daudzus lauku rajonus, es tīpaši tādus rajonus, kur patiešām nav tie labākie apstākļi un finansējums uh, nav pieejams. Un tāpēc es lūdzu komisijai, vai es pareizi esmu interpretējis jūsu ieteikumu un kā tad izskatās jūsu finansējuma mehānisms ir tīpaši attiecībā uz šo te ienākumu stabilizācijas mehānismu uh, lauku un mazāk attīstīgiem uh, rajoniem. Tad arī efektivitātes rezerves, kas uh, tiek piemērotas dalību valstīm. Dalību valstīm kur ir tādas administratīvās sistēmas, kurām, uh, kur ir labākas šīs te administratīvās sistēmas, uh, kā tām valstīm, kurās tādas vēl nav izveidotas vai kur tās nefunkcionē. Līdz ar to atkal šīs te attīstītās valsts un attīstītie tie reģioni būs labākā situācijā kā uh, otri. Uh, 25% no visiem līdzekļiem uh, tiek eh, paredzēti eh, lauksaimniecības līdzfinansējumam attīstītos reģionos, bet tepat laikā nu, te ir absolūti neizpratne, eh, kā tas sasaucās ar 5% līderu projektiem un arī tur līdzfinansējumu no valsts, vai tas iet atsevišķi vai no, no šiem te lauku rajoniem un, un vai no stabilitātes mehānisma. Nu, beigu galā man ir uzdevo tagad jautājums kolēģiem. Mums pirmprāt ir jāizprot uh, ieteikums par finansējumu, vai nu mēs pieņemam komisijas uh, ieteikumu, kur komisija pati pieņem lēmumu par finansējumu un nemaz ar mums neko, nu, nekonsultējas, vai arī nākt klajā ar pašiem savu priekšlikumu, ņemot vērā visas tās grūtības, uh, Uh, kuras jau esmu uzskaitījis un arī kuras varam paredzēt nākotnē. Nu, budžetam jābūt e, tādam, kurā ir gan pīlāra pirmais, gan otrais pīlārs, lai mēs e, kopējā lauksaimniecības po, e, politiku varētu uzlabot. Es varētu runāt un runāt priekšsēdētāja kungs, e, jo man ir pilna sirds, bet es nevēlos tagad e, liekt kolēģiem izteikties. E, un gribu arī sadzirdēt atbildi. Paldies! Paldies! Tagad sāksim debats. Daudz vēlas izteikties Novskī kungam. Un tad Palsons kundze. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir vairākas piebildes sakāmas, un es vismaz ar divām nākšu klajā, un pēc tam arī man vēl jautājums ir. Es nu, tā jūtu, ka šī brīža regulas priekšlikums vai pārāk daudz liek uzsvaru uz otro pīlāru, kopējās lauksaimniecības politikas otro pīlāru. Un eh, tas kā mēs cenšamies tagad uh, veidot uh, konkurētspējīgu e lauku attīstības politiku, un tur arī virkne izaicinājumu, par ko man nemaz nav šaubu. Ir jāatbalsta un jāaizsargā vide, jāaizsargā klimats un bioloģiskā daudzveidība. Mums ir jāveido jauni tīkli visā Eiropā, uh, bet šiem jautājumiem nevajadzētu būt uh, kā prevelējošiem pārējā visā šajā skaidrajā bildē, jo šeit iztrūkst mērķi, skaidri mērķi otrajā pīlārā. Un proti ražošanas procesā, kādi tad ir mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt, uh, lai zemnieki ko lai viņi ražotu. Mēs saprotam, kā ražot, bet eh, kādi ir viņu mērķi. Un otrā lieta, eh, es gribu piesaukt šeit subsidiaritātes principu un to, kā eh, visa programmēšana tiks balstīta uz analīzi, bet es jūtu, ka šis finansējums tiek, tiek sadalīts tā, ka uh, padomas regula tagad ļaus tam palikt visam dalību valstu rokās, bet es gribētu teikt, ka dalību valstīm būtu jādod lielāka elastība. Es gan nesaku, ka mēs uh, visi iegūsim, ja minimālie uh, minimāli līdzekļi 5% apmērā būs eh, līderu projektiem un 25% apmērā visām pārējām programmām. Es nedomāju, ka mēs te būsim visi ieguvēji. Gluži pretēji. Un visbeidzot, jautājums. Vai eh, būs eh, jāievieš maksājuma aģentūru re, pār akreditāciju nākamajam per, plānošanas periodam? Palsnāts Gans, pēc tam Skota kungs. Takk ordførende og takk til rapp... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentei. Nu, es te nemaz nerunāšu detalizēti par atsevišķām lietām, jo galu galā, kā Santos jau norādīja, te ir vairākas lietas, kuras ir jāņem vērā, um, arī veicinot un attīstot lauku teritorijas. Tas tikai nozīmē, ka jebkurš vismazākais priekšlikums arī līdz ar to ir jāsasaist ar konkrētu slēdzienu, vai tiešām tur arī uzreiz neseko arī konkrēti likumdošanas priekšlikumi. Un līdz ar to tas padara visu likumdošanas procedūru ļoti sarežģītu. Vēlos jums, mums visiem atgādināt, ka galu galā mums ir vienmēr jāskatās uz lietām kopsakarībās un situāciju kopumā. Šobrīd Eiropas saimnībā ir finanšu krīze, banku krīze un turklāt arī ļoti liels bezdarbs. Un lūk, visu laiku arī samazinās lauksemniecība. Arī manā uh, valstī ir līdzīga situācija. Mums, protams, ir ļoti uh, laba un ek ekonomika, tomēr jauniešu bezdarbs sasniedz 20% un īpaši laukos. Lauka iedzīvotāji kļūst arvien nabadzīgāki. Un tas temps, šis nabadzības temps, strauji pieaug. Mums tāds lietas ir jāpaturprātā, arī diskutējot par programmas īstenošanu un par to, kā īsti mēs varētu veidot lauka attīstības programmu. Un kam īsti mēs tērējam? kādi varētu būt šo instrumenti, kurus mēs precīzi izmantojam, jo līdzšanie modeļi vairs Eiropā nedarbojas. Nav pieļaujams, ka lauku teritorijās arvien mums jāsaskarās tikai krīzes negatīvām sekām. Tas tā nedrīkst turpināties. Nevar visu laiku samazināt budžetu lauku teritorijām. Mums jāpanāk, ka katrs eiro tiek efektīvi izmantots. Un tiešām mums ir jāsasniedz uzstādīti mērķi. Un tāpēc arī divas, trīs pāris lietas. Nu, pirmkārt, es apsveiktu ideju, ja mēs mēģinātu. Nu, tas varbūt uzreiz nav gan jautājums par lauka attīstību, bet to, kā īsti varētu būt tālākie soļi visās politikas jomās, lauksamniecībā um, un arī zivsamniecībā, mērsamniecībā, tad vienmēr jāsakodina lietas. Un tāpēc mums ir jāskatās arī, lai mazie uzņēmumi laukos arī varētu iegūt piekļuvi riska kapitālam. Viņi nesaņems nākošo gadu laikā šo riska kapitālu no bankām, jo jābūt radošiem. Jādomā, kā mēs varam atbalstīt arī inovācijas, ka varam nodrošināt iedzīvotāju lielāku interesi un vēlēšanos dzīvot laukos. Laukos ir ļoti darbīgi cilvēki, un mums viņi ir jāatbalsta. Vēl divas lietas. Pirmkārt, dzīvnieku labturība. Mums visu laiku jāskaras ar naudas trūkumu. Arī šeit otrajā pīlārā būtu ļoti precīzi jāskatās, kas īsti notiek un ko piedāvāsim un ir jādomā kopīgi par to, ka nedrīkstam aizmirst par dzīvniekiem. Tāpat ir jānodrošina atbalsts. Kā mēs varam nodrošināt šādu atbalstu arī tālākam inovācijām. Tas viss arī saistās, protams, ar vidi. Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir tieši tās nozeres, kas var arī dot arī enerģijas, e, tātad ieguldījumu enerģētikas iegūšanā, arī no atkritumiem. Un ne tikai no tātad speciālām kultūrām, bet arī no atkritumiem. Un mums, kā ievēlētiem pārstāvjiem, Eiropas e, pilsoņu izvēlētiem pārstāvjiem, ir jānodrošina tas, ka resursi tiek izmantot tādā veidā, kas nodrošina uzlabojumu visai Eiropai. Paldies! Grazie. Paldies, Palsons kundzei. Čenkarlo Skota un tad Garsīkungs. Liels paldies, priekšētāja kungs, godātie kolēģi. Es vēlētos arī jūsu uzmanībai pievērst vienu ļoti svarīgu jautājumu, par kur jau esam runājuši arī pagājušā gada oktobrī ar vienu jautājumu, kur mēs nosūtījām arī komisijai. Runa ir par iespēju izveidot garantiju fondu, lai varētu nodrošināt aizdevumus jauniem lauksaimniekiem kopienas līmenī. Priekšlikuma 18. pantā regulā, kur tiek runāts par šo fondu, arī jau tiek runāts par materiāliem un nemateriālām investīcijām. Taču līdz ir tāda, ka. Uh, šis atbalsts nav īpaši liels, kas ir minēts pirmajā pielikumā, pat ja tur tiek runāts arī par 20% atbalstu. 20. pāntā tiek paredzēts atbalsts arī jaunajiem lauksaimniekiem atvērt savu uzņēmumu, bet vienmēr arī tas ir saistīts ar pirmo pielikumu tātad ir kur nepieciešams ieguldīt 60 tūkstoši eiro, un arī 68. pantā arī tiek runāts par investīcijām. Tur tiek teikts, ka atbalsta ieguvēji var arī vērsties pie kompetentā maksājuma iestādes laicīgi un pieprasīt ne vairāk kā 50% no nepieciešamām investīcijām. Un atbilde no komisijas uz mani jautājumu bija pozitīva un nosaka to, ka strateģiskajā ietverā nākamajā finanšu programmas laikā no 14. līdz 20. gadam varētu paredzēt garantiju fondu aizdevumiem un arī šajā fonda jomā, un tos varētu arī izmantot, lai atbalstītu jaunos lauksēmniekus. Es gribētu zināt, vai varētu tiešām uzsākt konkrēti runāt par to, kādā veidā tiks īstenot šis garantiju fonds kopienas līmenī, ņemot vērā to, ka tiek paredzēti dažādi subvend, uh, subsīdijas un arī atbalsts. Tad arī, ja šīs fonds būtu uh, re, īstenojams, tad arī jaunie lauksainieki būtu vairāk motivēti darboties lauksainiecības jomā. Paldies! Paldies, Džankārlo, Garcia, tad Gostinģer. Pues muchas gracias, señor presidente. Eh, quería dar las gracias. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlējos pateikties Kapulskungam. kungam par to, kā ļāvāt mums šo sadaļu īpaši izdiskutēt visā re, reformu politikā un kopējās lauksaimniecības politikas reformas sakarā. Es un man delegācija izstrādājam virkni viedokļu, un šeit ir virkne arī kopīgu problēmu. Kā jūs saprotat, Spānijā uh, ir eh, tāda uh, lauksaimniecības apdrošināšana schēma uh, valsts līmenī. Un tagad jāskata, kā tas ies kopā uh, ar, ar, e, kā eksistējošā sistēma ar jauno ieteicamo sistēmu iet kopā. Protams, es saprotu, ka mērķis ir ļoti labs uzlabot situāciju Eiropas Savienībā, bet tas varētu neuzlabot mūsu Spānijas sistēmu situāciju. Uh, Tā kā mēs vēlamies, lai būtu tāda kopīga savietojamība jaunajām visām reformām ar esošo, kas strādā labi un darbojās, piemēram, manā valstī Spānijā. Vēl viena problēma, kas ir Spānijā. Spānija ir viena no decentralizētākajām Eiropas Savienības valstīm, jo mums ir autonomas kopienas, kur uh, daudz kas nāk gan uh, no centrālās valdības, bet tas tiek eh, daudz, kas notiek arī um, šajās te lokālajā līmenī. Mums ir 17 dažādas eh, at, dažādi at, lauku attīstības plāni, bet ir arī kopējais, kas pieļauj uh, iekšējo uh, naudas plūsmu. Šobrīd tāda mm, pieļaujamība lēnām tiek izskausta, un arī šajā jauksā, lauksaimniecības politikā a, to nepie, neparedz šāda te politikas izstrāda, līdz ar to arī finansējums nevar tikt saņemts, ja mums ir reģionālā lauku attīstības programma, vai tādas ir vairākas. Līdz ar to šeit problēma mums ir ar septīto a, pantu, un nu, kur ir tāds tad plāns attiecībā uz reģionālo finansējumu. Nu, visbeidzot, es gribēju jūs uzmanību vērst uz vēl vienu punktu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi interesants, un ka komisija dara kaut ko, kas liekas pilnīgi pretējs. Viņi uh, lūdz uh, zemniekiem iesaistīties ražotāju organizācijās, un kad ražotāju organizācijas e, kļūst stipras un spēcīgas, un ja tās tādas ir, tad viņas mm, pabalstu vai finansējumu viņām ir grūti saņemt. Līdz ar to, nu, kādēļ tad, lai zemnieki iesaistītos šādās organizācijās, ja tas padarīs organizācijas stiprākas, bet, uh, bet naudu tās saņems mazāk. Varbūt, ka skatīsimies uz maziem vod, vidējiem uzņēmumiem. Arī tur uh, manuprāt, mūsu Francijas kolēģi arī to izteica iepriekš. Uh, Uh, un ja es skatos, ka, viņam, ka viņa māja ar galvu, jā, mēs tagad veicinām visu iesaistīšanos ražotāju organizācijās, bet pēc tam atsakamies viņiem uh, nodot naudu. Un arī par šo te pirmo, otro pīlāru. Es pilnīgi viņam varu piekrist, un uh, mums jāskatās uz politisko lēmumu padomē, ko mēs varam arī vēl, e, par ko varam runāt, bet ja skatos uz ziņojumu no šīs vasaras, e, Dosas kunga ziņojums, tad parlaments arī deva savu atzinumu par to, uh, kā pirmais pīlārs ir pilnīgi atšķirīgs no otrā, bet otrais stipri ietekmēs pirmo pīlāru, un to nevajadzētu aizmirst. Kas ir ģēpēc Mašlings? Vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Paldies, priekšsādātāji! Paldies arī eh, par ļoti nozīmīgiem jau skaidrojumiem, ko es uzklausījām šodien. Tātad svarīgākais ir saprast pirmais, otrais pīlārs lauksājumniecības politikā. Nedrīkstam šoreiz skatīties tos atšķirti. Ir jāskatās tiešām uz ciešāku kopsakarību. Un īpaši arī otrajā pīlārā šeit lauksaimniecības eh, sektoram šobrīd tas ir īpaši jāskatās. Savukārt, piemēram, zaļināšanā pirmajā pīlārā mums ir vairākas valstis, eh, kas jau ļoti daudz ko izdarījušas pirmajā desmitgadu laikā. Tagad ir jāizslēdz tāda iespēja, ka ierosināta zaļināšana nodrošinātu atsevišķu lauksaimniecības politikas piemēru samazināšanu, tātad nevis zaļināšanu, bet tieši pretējais efekts. Uh, Un tāpēc es vēlētos norādīt, ka šajā sakarā būtu ļoti svarīgi tie visas nozares, kas ir uh, jau iesaistījušās pirmā pīlāra ietvaros uh, ziņāšanas um, projektos, tad viņus arī šoreiz vairs nevajadzētu iekļaut, jo viņi jau izdarījuši savus darbus. Savukārt, pirmajā palārā būtu paredzētie pasākumi, nu, ja skatāmies, kādā veidā tas tiek piedāvāts. Tie ir daudzgadu pasākumi, piecgadus pasākumi. Un, un tāpēc arī uz viņiem būtu jātiecina šādi daudzveidība un ilgtvējība. Tāpēc es īpaši vēlos norādīt, ir jānovērtē līdzinējā rezultāti, un tāpēc dalībvalstīm arī jāatstāja elastība attiecībā uz noteikumu piemērošanu tajām te teritorijām, kur jau ir nodrošināti vajadzīgie pasākumi un īstos pasākums tad ir jāpaņem dalībvalstīm. Vēlos arī norādīt, kā ierosinātie partnerības nolīgumi, tāpat arī līgumi starp atsevišķajiem fondiem. No nu, vienas puses jāvērtē pozitīvi, jo tas nodrošinātu harmonizētāku pieeju. No otras puses tomēr mums ir arī jāpierāda, ka partnerības nolīgumu ietvaros mēs neuzliekam papildus administratīvo slogu un birokrātiju uz pašiem šādiem fondiem. Un neietekmēt varbūt politiskā līmenī dalībvalstīs uh, atsevišķo fondu līdzekļu izmantošanu. Tas ir jāatstāj skaidrs sakārtots jau šajā līmenī. Tāpēc, ja domājat par jaunajiem teritorijām. Tas mums tikai nozīmēs ļoti nopietnu darbu, un līdzinējā komisijas sniegta informācija ir absolūti ne, neapmierinoša. Mēs jau vairākas reizes esam norādījuši, tāpat arī referents Herberts Dorfs savā ziņojumā jau norādījis to, ka mēs nevaram runāt par šādiem pasākumiem, nezinot iespējamās seks un iedarbību, tātad ieteikums novērtējumu ko tas varētu nozīmēt atsevišķajām mazāk attīstītām teritorijām. Tāpat arī, ko tas nozīmē atsevišķiem kalnu rajoniem. Šeit piedāvātie priekšlikumi ir jā, atbalstāmi. Uzskat, ka tas ir būtisks elements daudzām dalībvalstīm, lai varētu nodrošināt arī, protams, lauksimniecisko darbību daudzajās teritorijās. Vienlaiks mums tomēr jāskatās arī kas notiek, piemēram, ar ganābokiem. Arī tas būtu jāsakārto šeit arī regulā. Tālāk investīcijas. Šeit ir jānodrošina arī papildus vēl ļoti precīzi, konkrēti skaidrojumi. Jāpieprasa no komisijas tādu, kā tas ir domāts, arī dažādi veidi kompensācijas, kā varētu nodrošināt konkurētspējas kāpināšanu Tie konkrēti ietver noteikumi jau izstrādāti. Mans kolēģis jau arī ir īpaši pievērsis uzmanību jaunajiem lauksaimniekiem un pierādījis, ka līdzinie pasākumi pirmajā pilārā ir nepietiekami, lai nodrošinātu lauksaimnieku, jauno lauksaimnieku darbību. Tāpēc šāds aktuāls atbalsts un mm, spēcīgs atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem kļūst arvien nozīmīgāks un aktuālāks. Mums ir jāprecizē šādi jautājumi, tāpat arī, piemēram, meža saimniecībā. Mēžu biomasas izmantošana ir ļoti perspektīva nozare mūsu lauksaimniekiem, un te katrā ziņā vienlaikus ir jāskatās arī darba vietu faktors, kas ir īpaši nozīmīgs lauku attīstības kopējā politikā. Paldies! Grazie! Paldies! Grošlinkungam vārds. Jā, eh, Herr Kapulo Santos. Kapulo Santos eh, pareizi daudz lietas norādīja, ka komisijas sniegtās atbildes ir nepilnīgas. Un tāpēc mums sanāk, ka jāatbild ir viņu vietā šie jautājumi, un galu galā labi, mēs esam parlaments. Mēķi pareizi, tie pareizi uzstādīti un pareizi nosaukti, bet pirmais satraucošais jautājums ir par to, vai nepieciešam vairāk elastības un kāda ir ciešāka sasaiste ar citām programmām un struktūra fondiem. Lūk, šie jautājumi nav skaidri atbildēti. Jautājums ir par to, vai tad mēs runāsim par lauku attīstību vai par kaut ko citu. Varbūt, ka ir arī vienlaiks jāapsaka, ka nav tiks novirzīt citām nozarēm. Lūk, tas viss ir neskaidrs šobrīd. Un Mums ir svarīgi tāpēc, lai reģionālā attīstība tiek nodrošināta kā atsevišķa neatkarīga politika un šī nauda netiek novirzīta citiem mēķiem. Svarīgākais jautājums, kas līdz šim nav atbildēts, ir par uh, līdzfinansējumu, programmu līdzfinansējumu otrajā pilārā. Daudzām dalībvalstīm tas kļūst par milzīgu problēmu nodrošināt līdzfinansējumu daļu. Tādēļ vai nu mēs mainam šo ietvaru, nosakot citas prioritātes, kur Eiropas Savienība dod vairāk līdzekļus, uh, vai arī vienkārši pilnīgi citu pieeju izvēlamies, norādot, ka labi, varam piedāvāt jaunas un labas programmas, bet tas netiek atbilstēts, jo īstenībā visu laiku atdaramies, ka dalībvalstīm trūkst līdzfinansējuma. Diemžēl šī ir aktuāla problēma daudzām dalībvalstīm. Un tas jautājums ir visu laiku bez atbildes, bet tagad ir pienācis laiks viņu atbildēt. Piedāvātais eh, komisijas priekšlikums runā par 22%, kas ir vērsti uz tā kā otrā pilārā vidas pasākumiem, bet tas neko nav skaidri pateikts tekstā. Tātad 25%, kas tiek novirzīti un otrā pilārā arī vidas uh, pasākumiem, arī teritorijām, to mēs tagad nevaram, protams, apšaubīt, bet skatoties, protams, uz mēķiem, pirmajā pilārā šeit ekoloģizācija ir jāsaskata kopā ar otro pilāru. Tu nevar tā sa sa sadalīt. Mums tāpat ir jāskatās, kā otrās pīlāra pasākumi Eiropā tiktu iznoti visās dalībvalstīs un ka tas kaut kādā veidā tiktu sasaistīts, jo ir milzīgas atšķirības šobrīd par uh, finanšu ietvaru dalībvalstīs. Kolēģis no Austrijas jau pareizi norādīja, ka Austrijā ir ļoti spēcīgi attīstīts otrā pīlāra programmas, un arī līdz ar to tas ir bijis ļoti pozitīvs ieguldījums lauku teritoriju attīstībai savukārt. Uh, Ir dalībvalstis, kur otram pilam vispār nav līdzekļu. Tāpēc ir jāizlīdzina šāda situācija dalībvalstu starpā. Nu, lūk, tāpēc, kā mums nav pilntiesīga informācija, es domāju, ka mēs nevaram tā te paralēli vēl virzīt šīs divas diskusijas. Tātad no vienas puses, kur mēs runājam par līdzekļu skaidru piešķiršanu un arī sadalījumu, tas tomēr ir pilnīgi jāskatās atrauti no jaunās kopējās lauksamniecības politikas. Um, jo sajūs kļūst lietas mums nav, nekļūst lietas skaidrāks tomēr. Um, turklāt mums ir. Runāsim tālāk par piemēram, privātu apdrošināšanu atsevišķās jomās, ka mēs tos līdzfinansējam. Nu, šādu pieju mēs Eiropas Savienībā nevaram atbalstīt. Ir skaidri noteikts ietvers. Mēs nevaram tā paļauties uz to, ka nodarbosimies ar uh, risku menedžmentu un valsts līdzekļus. Tagad arī ieguldīsim arī apdrošināšanas fondos. Nu, manuprāt, tas būtu pilnīgi nepareiz pieeja. Mm, piekrītu referentam. Tā kā skaidri nav pateikti finanšu līdzekļi, tad neviens cits, ja to nedara, tad mums tas būs skaidri jāpasaka, cik daudz naudas tad mēs esam gatavi tērēt, un lai būtu skaidrības arī, cik būs pirmajam un cik otrajam pīlāram, jo diskusijās mums jārunā par abiem pīlāriem. Bet kādā ziņā pats svarīgākais izējas punkts ir, ka mēs nedrīkstam pieļaut līdzekļu samazinājumu. To nedrīkst pieļaut. Paldies, Mērtiņ, Rodust. Gadantēnkungs. Paldies, priekšsēdētājs. Mm, priecīgi tiešām iepazīties Luis Kaplo Santos uzstādījotajiem principiem un atzinumiem. Manuprāt, virziens pareizs. Ļoti svarīgi ir uzsvērt, ka mums ir jāizstrādā un jātīst arī otri, otrais pīlārs ļoti spēcīgs arī nākotnē. Mums jānodrošina Eiropas Savienības atbalsts lauku teritoriju attīstībai, un mums līdz ar to ir skaidri jāpauž šāds signāls, cik svarīgi Eiropai ir Eiropai ir lauka teritorijas un lauka teritorijām cik svarīgs Eiropas atbalsts. Tad mēs runājam par cilvēkiem. Savukārt, ja komisija negrib vai nevar nosaukt konkrētas summas un neuzņems nekādas saistības, tad mēs, protams, vēlētos um, šāds piedāvāt. Bet konkrētiem skaitļiem ir jābūt tādiem, kas reāli ļauj arī panākt kaut kāds rezultāts. Tāpēc Uh, Visi svarīgākie Eiropas fondi uh, būtu jāskat kopsakarībās, un, manuprāt, tas būtu tiešām noderīgu. Vienlaiks tomēr es uzskatu mūsu īpašais fonds, tātad lauka attīstības fonds, ka mēs paši to drīkstētu arī pārvaldīt. Un līdz ar to mēs varētu arī paši noteikt, kādi ir konkrētie pasākumi, kurus finansējam ar fondu līdzekļiem. Un nu, vēlos nedaudz jūs arī izklāstīt savas idejas. Manuprāt, ļoti rūpīgi jāpārdomā, Tātad, lai mēs nenātu tikai par valsts līdzfinansējumu regulā, bet. Um, jo, piemēram, es zinu, ka arī privātpersonas ir ieinteresētas un ir gatavi piedāvāt interesants idejas lauku teritorijas attīstībai. Ļoti svarīgi būtu arī domāt par to, vai arī mēs varam domāt varbūt par nemateriāliem ieguldījumiem, uh, arī, piemēram, nu, pakalpojums, eh, m, intelektuālais ieguldījums, kas tiktu uzskatīts arī par līdzfinansējumu. Jo atsevišķos brīžos tiešām mums ir tas jāveicina un speciāli jāatbalsta, un, piemēram, no Vācijas mēs dzirdam, ka varētu arī atteikties no. Gribētu atkal atjaunot atsevišķo nodokli, tātad apgrozījumu nodokli um, jeb akcijas nodokli. Līdz ar to mēs uzskatām, ka, ja mēs skatāmies līdšanēja revizijas palātas atzinumi, norāda, ka atsevišķo reģionu nozīmēšana pār ļoti neattīstītiem, jeb ja mazāk attīstītajiem, protams, ir bijuši nepamatoti, un atsevišķajos eh, gadījumos mēs pat runājam par purviem. Tas ir manā reģionā ļoti zinām problēma. Tātad papildus šīm mazāk attīstītās teritorijas, mēs tas, protams, zinām, un mēs arī uzskatām, ka ir jātīsta un jāpalīdz attīstīties, skaidri paužot signālu, ka esam gatavi atbalstīt arī lauka attīstību kopumā. Ne tikai šos vismazāk attīstītos teritorijas, bet gan visu lauku teritorijas kopumā. Paldies, Mišēls Dantēns un tad Reimers Kunds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, varos arī pateikties eh, referentu kungam par prezentāciju. Es domāju, ka komisija ir paredzējusi vairākas opcijas otrajā pīlārā, un arī mūsu komitejai būs jāizdara atbildīga izvēle. Tur tiek piedāvāt kredīti inovācijām. Uh, Komisija piedāvā arī kredītus arī individuālai tirgus pārvaldībai. Šeit es runāju par apdrošināšanu. Citās, cits starpā tiek paredzēta arī konkrētāk vieta mežiem, nelabvēlīgām zonām, kalnu rajoniem un agrovide. Protams, ka mēs nevaram šeit iekļaut pilnīgi visu, ko vēlamies. Līdz ar to mums būs jāveic ļoti sarežģītas, bet spēcīga izvēle par šiem uh, jautājumiem, šīm opcijām. Jau vairāk kārt komitejai runājis arī par tādu jautājumu kā paauģu atjaunināšana. Mēs varam konstatēt, ka esošajā lauka attīstībā visas, eh, visi nepieciešamie rīki jau pastāv ļoti maz valstu, gan tos īsteno, un tā rezultātāms ir seši. Procenti jauno lauksaimnieku ir jaunāk par 35 gadiem. Paudžu atjaunināšanās ir ļoti svarīgs jautājums, ja mēs gribam nodrošināt ražošanas kapacitāti šodien un rīt. Mans jautājums ir, par spīti tam, ka tas nav ierastie otrā pīlāra dogmā, varbūt vajadzētu runāt par pasākumiem, mm, kas eh, būtu obligāti visām dalību valstīm. Protams, ka ir uh, vieglāk uh, atbalstīt esošo nekā jaunu lauksaimnieku, taču izolēts lauksaimnieks ir apdraudēts lauksaimnieks, un lai nodrošinātu lauksaimniecības nākotni, ir, mm, laukos ir jādarbojas vairākiem un nevis vienam lauksaimniekam. Tālāk pār lauksaimniecību kalnu rajonos komisija piedāvā, un tā ir laba lieta, palielināt aizdevumus arī kompensācijām nelabvēlīgos zonās, bet, protams, šis kalnu jautājums ir saistīts ar nelabvēlīgo zonu jautājums, un mēs gribam atgādināt komisijai, ka jau vairākus mēnešus mēs aicinām komisiju izstrādāt uh, kārtes un arī uh, norādīt, kādā veidā piemērosies tās regula. Š, uh, Dofman kungs jau vairākus mēnešus atpakaļ šai ziņojumā minēja šādu priekšlikumu, uh, Taču eh, es joprojām neesmu redzējis šādas kartes, taču tas, šīs debatas ir svarīgas, debatas, kas ir aktuālas lauku reģionos un arī bloķē sarunas par KLP nākotni. Mums ir nepieciešams skaidrojums pēc iespējas ātrāk un izbeidzot saikne ar eh, vienoto eh, TKO komisijas priekšlikumos. Ir tie saucamie sevis um, fondi, tātad stīprināt kopīgas uh, tirgus organizācijas, arī ražotāju organizācijas, un otrā pīlārā piedāvā arī ražotāju organizācijām labos gados nolikt naudu malā, lai sliktajos gados pēc tam varētu to pārdalīt la lauksaimniekiem. Arī ir pasākumi par aizdevumiem, un, manuprāt, ir ļoti svarīgi pasākumi saistībā ar TKO un es piedāvāju strādāt kopā pie šī punkta, lai šī saikne būtu labi atrunāta, jo tirgos, kas nepārtraukt mainās, ir nepieciešama kolektīvi pasākumi vismaz ražotāju organizāciju rīcībā. Tas ir ļoti svarīgs priekš, eh, svarīga priekšrocība un ne augļu, ne piena TKO vēl līdz šim šādu pasākumu nav piedāvājušas. Paldies! Molto bene, grazie! Liels paldies! Brīta Reimers un tad Kalnietis kundze. Okay. Ich, um... Paldies. Paldies arī referentam par to, kā viņš um, lūdz mūs arī, protams, uzdot savus jautājumus un tad arī tālāk ir gatavs attīstīt savu piedāvāto redakciju. Daudz priekšlikums jau kolēģi piedāvāja. Es vēlos norādīt no tām, ka uz to, ka mums tiešām jānodrošina skaidrs līdzsvars starp diviem pīlāriem un visiem atsevišķajiem politikām. Līdz to mēs nevaram vienkārši tā kaut kā panākt visu laiku vienu programmu no viena pīlāra virsīt un attīstīt un līdz ar to atstāt novatā cits. Tā kā mēs nevaram runāt tikai par ekoloģisko vai tā, un tikpat labi nedrīkstam aizmirst arī demogrāfisko attīstības tendences, kas notiek lauku teritorijā. Tas ļoti svarīgi lauksaimniekiem, un īpaši arī, kas vispār cilvēkiem dzīvo lauku teritorijās. Tātad, ja vispār jums nav vairs bērnu, kas vest uz skolu, nu, piemēram, mums tad veidojas milzīgi citi papildus uzdevumi. Mēs zaudējam jauniešus laukos, un līdz ar to struktūrāli mums rodas problēmas nodrošināt medicīnisko aprūpi, vairs nav iespējams nodrošināt ārstiem darba vietas, un tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīti. Mums šāds lietas ir jātur prātā, jo mums arī tas ir jāņem vērā, runāt par lauku teritoriju attīstību. Tāpēc mums jāskatās arī reģionālo fondu, zivsamniecības fondu, lauksamniecības fondu. Mēs tiešām nodrošinātu šādu um, efektīvu līdzekļu izmantošanu un lai nenotiktu finansējuma pārklāšanās, bet gan viss tiktu sakoordinēts. Tāpēc nākošos līdzfinansējumu uzstādījumos un programmās mums ir jāpiedāvā varbūt arī tādi varot rotējošie fondi, kurus pārvaldītu lielās bankas lai nodrošinātu vairākas iespējas un nodrošinātu efektīvu līdzekļu izmantošanu. Un vienlaikus arī varbūt kā ārpakalpojumu nodotu banku sistēmai efektīvu uzraudzību un no otras puses mm, mēs norādītu, ka varbūt arī kvotas, par, nu, kas pieļauj zinām neizdošanos, jo risks reizē veicina arī inovācijas un jaunas idejas un papildus ietaupīšanas pasākumi, kas varētu būt šāda jaunā fonda modeļa rezultāts, manuprāt, no ļautu šo līdzekļu kāpināšanu. Ar kredītsistēmu mēs redzam, ka mēs spējam nodrošināt arī lielāku līdzekļu atdevi. Es domāju, ka tas būtu tiešām jāveicina arī šādas diskusijas, un cādāk, protams, mm, nu jā, nenotiek attīstība, bet mums jānodrošina tālāk attīstība diskusijām. Paldies, Kalnieks kundze, tad cik jērska kungs. Uh, Mr. President, I just would like to get... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos atgriezties 2008. Uh, gadā, kad uh, Latvija uh, izdzīvoja ļoti dziļu ekonomisko uh, krīzi. Latvija ir 2 miljonu valsts, un šīs eh, krīzes dēļ 200 tūkstoši cilvēku atstāja Latviju, lai meklētu labāku darbu vai vispār darbu citur Eiropā. Tā ir viena desmitā daļa no iedzīvotāja skaita, un uh, lielākā daļa, tā, šī daļa ir jaunā paudze, un uh, visvairāk viņi ir no lauku rajoniem. Darbspējīgie jaunieši no lai, lauku rajoniem. Te ir ne tikai jautājums par attīstību, bet arī par nacionālo drosi, drošību, par par lauku nacionālo drošību attīstību, mūsu, uh, mūsu robežu, uh, ro, uh, mūsu robeža teritorija šobrīd ir gan arī stūkša, un tā robeža ir arī Eiropas Savienības robeža, un tā nauda, ko mēs, uz ko mēs ceram, ir lauku attīstībai atvēlētā nauda un struktūra fonda nauda, uz, uz ko mēs šobrīd esam uh, um, atkarīgi no šīs naudas, un to mēs varam ielikt attīstībā, kas varētu savukārt nest līdzi jaunu darba vietu izveidi un attīstību uh, lauku rajonos, un es tādēļ ļoti augstu vērtēju šo te referenta ideju par to, ka jāskata finansējums pirmajā un otrajā pīlārā kopumā, jo Latvijas gadījumā uh, tas gan neko daudz nemainīs, jo ja mēs e, saskaitām abas šīs te naudas kopā, mēs tāpat laikā saņemsim mazāk kā visas pārējās 26 valstis. Bet tas, kas man rada bažas, ir e, tas, ka šie te divi e, pīlāri, tiem ir dažādi mērķi. Un lauku attīstība manai valstī, un es arī uzskatu arī visām pārējām valstīm ir, ir vissvarīgākā. Tā ir ļoti tas ir ļoti, ļoti svarīgs manai valstī, un es uzskatu, ka nākamajam periodam šie kritēriju, uz kā balstās otrais pīlārs, ka šie kritēriji būtu jāpārskata. Ja mēs runājam par vissvarīgāko, svarīgākajām programmām, lauku attīstības pakotnē. Man ir jārunā par uh, paudas maiņu. Esmu redzējusi dažus gadus atpakaļ Latvijā. Mēs bijām priecīgi redzēt uh, apmēram 18% kā uh, jauno zemnieku jaunāku kā 35 gadu. Bet pēdējā uh, Eh, statistika rāda, ka šis skaitlis samazinājies uz 6%, un tieši tas ir emigrācijas dēļ. Tieši tādēļ Latvija atbalsta uh, to, eh, kā mēs Eiropā izstrādājam politikas, kur atbalstam jauno cilvēku pieju fondiem, finansējumiem un tieši jauno zemnieku attīstību vēl, jo es gribu nobeigumā teikt, ka mēs esam 27 dažādas valstis ar 27 dažādām uh, lauksaimniecības struktūrām. Tieši tādēļ šis elastības elements otrajā pīlārā ir ārkārtīgi svarīgs mums, bet es uzskatu, ka visā mūsu komitejā katram uh, no mums galvenajam uzdevumam būtu jābūt beidzot jānolemj uh, par kopīgo budžetu. Kāda daļa no visa finansējuma uh, tiks uh, novirzīti pirmajam, kāds otrajam pīlāram, pirmajam otrajam pīlāram, tieši lauksaimniecībai. Un es ceru, ka mēs visi kopā būsim spējīgi uh, stāvēt pretīm resursu samazinājumam, resursu, kuri tik ļoti ir nepieciešami, lai lauku, ai, lai lauku, eh, jo, lai lauku teritorijas atkal Eiropā atzimtu. Paldies. Dembak. Paldies, Ikierska, kungs, pēc tam kā Dembaks. Myślę, że warto, aby sobie zadawać ciągle pytanie. Paldies. Mums ir jāuzdod pašiem sev jautājums Kas tad ir lauku attīstība? Vai tas ir par jauniem darbiem, jauna infrastruktūra, vides attīstība, bioloģiskā daudzveidība vai tieši zemnieku saimniecību attīstība? Varbūt, ka jārunā par inovācijām vai augstākiem ienākumiem, augstākiem ieņēmumiem, Vai mēs varam pieņemt to, ka otrais pilārs runā tikai un vienīgi par investīcijām, vai tas iekļaut arī, piemēram, apūdeņošanu, jo apūdeņošā arī varētu uh, būt tāds, no, tāds faktors, lemjošais faktors lauku teritoriju attīstībā nākotnē. Es redzu, te virkni problēmu, jo būtu ļoti labi, ja mēs varētu ņemt vērā komisijas ideju uh, par to, ka jāizmēro uh, kvalitāte, eh, šie te kritēriji IKP uz, uz iedzīvotāju, šis, šī koncepcija arī varētu tikt skatīta, jo tādējādi mēs atbalstītu eh, tādas eh, teritorijas, kur nav tik labi attīstīta visa infrastruktūra. Es nezinu, kā interpretēt referentes ieteikumu salikt abus pilārus kopā, jo tiem abiem pilāriem katram ir savs uzdevums, un es tāpēc nedomāju, ka viņus tā sapludināt būtu labi. Pirmais pilārs runā par visiem zemniekiem, un otrais pilārs runā vairāk par tiem, kuri darbojās kaut kādu programmu ietvaros lauku teritorijās, un būtu ārkārtīgi grūti to visu pārtulkot uh, tādās uh, ciparos vai platībās. Bet ir vēl viens jautājums. Mēs runājam par bioloģisko daudzveidību un ļoti bieži, ja par to runājam, uh, tad uh, runājam par bioloģisko daudzveidību un par to mēs uh, runājam nu, tā ļoti viegli prātīgi, nepadomājot, kas tad tam apakšā visam stāv, vienkārši, lai būtu populistiski, moderni izteiktos. Tieši tādēļ es uzskatu, kā mums būtu jāfokusē uz bioloģisko daudzveidību, bet jāskata tas no parasta, no vienkārša zemnieka skatu punkta, nevis no tāda, kur, kur ir. Uh, kurie, kurš jau ir labā, ļoti labā stāvoklī ar uh, ienākumiem labiem vai arī ļoti sliktā stāvoklī. Savukārt, ja mēs runājam par otro pīlāru, tad jāprasa, nu, cik daudz to vajag sapludināt ar uh, kohēzijas politiku vai skatīt kopumā ar kohēzijas politiku. Tāpēc, ka kohēzijas politika liekas šobrīd iet vairāk tajā virzienā, ka tā atbalsta nu, tādas lielās um, teritorijas, jo tur vairāk mēs runājam par inovācijām, par, lau, par jaunu darba vietu izveidi, bet tad, kad mēs runājam par ilgtspējīgu attīstību, mēs nedrīkstam uh, nepiesaukt mūžīgi mūžos arī lauku teritorijas, nevis šīs te mazo pilsētu teritorijas. Tātad kohēzijas politikā lauku attīstība ir, uh, tā ir loma, bet cik liela, un tas ir fundamentāls jautājums. Un visbeidzot nevajadzētu izmantot to pašu principu lauku attīstības politikā eh, vienādā veidā visās dalību valstīs, lai arī daudz kas varētu būt kopīgs un daudz jau par to ir izteikušies, nevajadzētu uh, tagad mērīt visu pēc, ar vienu lineālu - 15% tam un 50% tam, tā nevajadzētu būt. Un vēl, uh, ja es drīkstu pieskarties uh, vienam jautājumam, Mēs vēl joprojām maldamies tumsā, ja runājam vispār, kā tad tas budžets izskatīsies. Jo mēs tagad Eh, vēl joprojām cenšamies noskaidrot pārpratumus, cik va, un vai vispār būs finansējums piešķirts un cik liels, bet eh, kā tad izskatīsies kopējais budžets, gan pirmā, gan otrā pīlāra eh, sakarā. Mums, manuprāt, jāstājas pretīm visām grūtībām un paralēli jādiskutē arī jāsdiskutē arī par budžetu un jārunā tas kopā ar na mūsu nacionālām valdībām, vai ne tā? Kadenbaks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī vēlos pateiktos referentu kungam, Kapulas Santos kungam. Es arī tikai esmu aizvietotāja lauksamniecības komitejā, un mums ļoti svarīgi, lai tiešām mums ir šāds arī referents, kas ļoti, ļoti precīzi mūs stāsta un arī mēģina panākt šādu risinājumu vairākās komitejās. Un, manuprāt, šodienas diskusijas skaidri parāda to, ka līdz šim, protams, pirmais pīlārs ir tas, kurš visvairāk iegūst izpēlēsās šādu pretstību. Sākot otrais pīlārs - reģionālā attīstība un lauka attīstība ir, protams, tieši vērsts uz arī nākotni. Un, mūsuprāt, Eiropas parlamentā mums ir jāsaprot, ka mm, pirmajā pīlārā te tieši ir ļoti liels spiediens no padomjas puses. Tieši maksājumi ir tie veids, kas nodrošina arī, protams, lauksamnieku izdzīvošanu šobrīd ņemot vērā arī kuratams atsevišķos um, uzdevums. Savukārt, no mm, otrā pīlāra mēs varam runāt jau par nākotnes uzdevumiem, kas jau arī būs tālākais turpinājums šim leģislatūras periodam, un jāatzīst, ka nav vienmēr viegli un saprast to, kā no atsevišķām dalībvalstu skatpunkta varētu būt optimālākais budžeta sadalījums. Tad mēs sagatavojam, sajūtam šo lielo spiedienu, kā budžets tiek pirmkārt tiek novirzīts pirmajam pilāram, un otrā pilāram it kā atstāts novārtā. Lūk, parlamentā mēs šīs lietas redzam savādāk, un tieši tāpēc nākotnē arī mums ir jāspēj nodrošināt šādo ļoti skaidra diskusiju un jāspēj vienoties par tālākam nākamajam soļiem. Paldies! Labai paldies kādai Bakskundzei. Lamičeks, tad Medeļčeva. Ja również chcę podziękować e, kolegom. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties referentam. Manuprāt, viņš tiešām ir ļoti padzināti un nopietni izanalizējis komisijas priekšlikumu. Man ir vairāk komentāri. Mums vajadzētu mēģināt un censties panākt otro pīlāru, tomēr nodrošināt vairāk šādu kopienas dimensijā. Ja mēs runājam par konkrētiem līdzekļiem, par investīciju, par arī investīcijām pārstrādes uzņēmumos, uh, Mums ir tiešām jāskatās, kāds ir kopienas intereses, kopienas dimensija. Šodien situācija ir tāda, ka atsevišķi lauksemnieki var arī pieprasīt šo naudu investīcijām, un savukārt citi citos reģionos nevar pieprasīt šādu investīciju naudu. Situācija ir negodīga līdz to. Jums sanāk, ka jums ir pieļaujama atsevišķa mm, programmas, kas jums piedāvā šo naudu lauksamniekiem, lai būvētu siltumnīcas, citiem neļauj. Uh, Lūk, manuprāt, tas ir konkurences kropļojums. Tas pats arī attiecināms uz pārstrādes uzņēmumiem. Tad ir jāpanāk tāda ciešāka kopienas dimensija. Turklāt, otrais pīlārs ir jāskata kā attīstības iespēja. Bet tomēr jābūt ļoti rūpīgiem un piesardzīgiem. To esam vairākas reizes norādījuši. Atsevišķos reģionos mēs esam ieguldījuši par daudz Tātad esam piedāvājuši pārāk daudzus līdzekļus, un tā rezultātā tiek arī sarežģīts pārāk daudz produkcijas. Tad ir pārpalikums. Lūk, šāda situācijas ir jāzina Eiropas komisijai. Turklāt mūsu lēmumos neatspūgļas vēl viena lieta. Tas ir visiem zināms, kā Polijā un arī citās valstīs. Mēs vienkārši esam pārāk daudz naudas iztērējuši atsevišķiem pasākumiem, kas vēlāk izrādījās neveidzīgi. Tas ir vienkārši bijuši lieki. Piemēram, esam iepirkuši pārāk daudz lauktehnikas vai arī pārstāvniecības eh, pārstrādes uzņēmumiem arī, un līdz to tas rada problēmas nākotnē. Tālāk bioloģiskā daudzveidība, vidas aizsardzība. Tas viss ir jārisina Eiropas līmenī. Tālāk par elastību domājot. Tam ir jāsaklabā un jānodrošina vairākam dalībvalstīm. Īpaši domājot arī par struktūrālajiem izmaiņām, struktūrālajām reformām. Mēs dalībvalstīs, protams, atrodamies atšķirīgās situācijās. Un tāpēc ir, piemēram, jāmēģina panākt, lai lauks, uh, lauksemnieki atgrieztos un jaunieši arī uzņemtos lauksemniecību kā dzīvesveidu. Savukārt citās valstīs arvien ir pārāk daudz lauksemnieku. Un tāpēc ir jāpiedāvā arī iespējams arī pārkvalificēties lauksemniekiem un, piemēram, uzņemties citas kvalifikācijas, tās, ja viņi nevēlas turpināt lauksemniekošanu. Ir jānodrošina zināma elastība salīdzinot situāciju dalību valstīs. Un visbeidzot, investīcijas lauku teritorijās laukos. Manuprāt, mums cieši jāsadarbojas roku rokā ar visiem tiem, kas nodarbojas ar kohēzijas politiku, lai šī nav tiktu iztērēta iespējami efektīvi. Ja mēs runājam par arī valsts pakalpojumiem, publiskojiem pakalpojumiem, uh, Eh, piemēram, veselības aprūpas pakalpojumiem, izglītību. Lai arī mums ir, protams, milzīgas atšķirības starp valsts eh, sabiedriskās nozīmes pakalpojumiem, mums tomēr ir jānodrošina arī vajadzīgais finan līdzfinansējums no kohēzijas fondiem. Paldies. Paldies. Lūdzos kundze. Благодаря, господин председател. Аз също най-напред бих искал. Къде е стрекшата, Кунгс? Es vēlētos pirmkārt pateikties Kapulas Santos kungam. Jā, mums ir nepieciešams definēt kopējas mērķus un ir arī ļoti būtiski gūt mācības no iegūtās pieredzes. Ļaujiet man pieskarties vairākām problēmām, kurās ir aktuāls Bulgārijā. Pirmkārt, tie ir pasākumi meškopībai, finanšu instruments, kas ir paredzēts šim sektoram, kā arī nacionālā programma lauku eh, teritoriju attīstībai. Iekļauj pasākums, kas mums ļauj eh, aizsargāt mēžus un nodrošinātu ilgtspējīgu pārvaldību. Tomēr Bulgārija ir tāda zeme, kur vairāk nekā 76% no mežiem ir valsts īpašums. Un tādējādi mēs nevaram uh, pieprasīt lielāku atbalstu atbilstīgi uh, lauku attīstības uh, programmai. Līdz ar to mūsu valstī šī programma nav efektīva. Un tādējādi mēs arī nevaram piemērot tās pasākumus un nevaram arī absorbēt līdzekļus, kādi ir iegūt līdzekļus, kādi ir nepieciešami. Ņemot vērā meža eh, saimniecības nozares svarīgumu visā Eiropā, tad ir būtiski, lai pasākumi mežu aizsardzībai, pārvaldībai lai šie pasākumi, tiem būtu lielāka darbības joma, lai tur varētu iekļaut arī tos mēžus, kas ir valsts īpašumā. Otrakārt, instruments eh, riska pārvaldībai. Šeit es vēlos atsaukties uz to, ko teica jau kolēģi. Dažādi instrumenti. Paredz specifiskas atbalsta nosacījumus atbilstīgi 68. pāntam un 71. pāntam regulās 38. Es domāju, ka automātiska instrumentu pārnese nenozīmē, ka tas ir, ka tādējādi mēs ieviešam jaunus riska pārvaldības instrumentus. Es arī vēlētos pievērst jūsu uzmanību tām, ka šīs atbalsts tiek piešķirts tikai ļoti mazam skaitam dalību valstu un ka šādā veidā atbalsts uh, pakļauj lauksaimniekus tādai sistēmai, kas ir ārpus lauksaimniecības sektora. Nosacījuma atbilstīgi 68. pantam. Mm. netiek atspoguļoti jauno, jaunajā riska pārvaldības instrumenta pakotnē. Man liekas, ka mēs vienkārši tagad sarežģīsim procedūras tā vietā, lai atvieglotu administratīvo slogu. Un visbeidzot, tā būs vienkārši papildus problēma lauksaimniekiem. Uh, Vai ir iespējas veikt efektīvāku kontroli no dalību valstu puses? Vēlos arī runāt par investīcijām, bilstīgi otrajām pīlārām, vai mēs varam izskatīt iespējam plašāku aptvērumu, proti, ka tur tiek iekļauta arī lopkopība. Šī Bulgārijā ļoti aktuāla problēma. Es domāju, ka lopkopība, kas ir viens no svarīgākajiem sektoriem, arī ir jāliek mūsu uzmanības centrā. Es vēlētos arī runāt par 5%, kādus piedāvā komisija, lai garantētu efektivitāti un efektīvu dažādu līgumu piemērošanu. Komisija piedāvā 5%. Taču jautājums sekojoši arī citu kolēģi man to uzdev. Šie 5% vai šis mehānisms neradīs jaunas administratīvas procedūras vai kritēriji un kontrolas kritēriji nekļūst tādējādi daudz uh, sarežģītāk pārbaudāmi. Vai mēs neradīsim tādējādi jaunu šķēršļus tā vietā, lai atvieglotu procedūras? Paldies, Marija. Platenfelds, tad Magīnes kundze. Köszönöm szépen, elnök úr! Az EU 2020-as stratégia. Paldies, priekšsēdētāji! šī lauka attīstības stratēģija 2020, Eiropas stratēģija, piedošana 2020 ir noteikusi par mērķi panākt 20% Eiropas fondu novirzīšanu pret klimatu pārmaiņām, klimatu pārmaiņu apkarošanai. Un īpaši uzmanību velta atjaunomo energo resursu attīstīšanai. Piedāvātais teksts vispār nerunā par to, kā arī tad tieši no lauku attīstībai paredzētiem līdzekļiem 20% tik novirzīt šiem mērķiem. Tieši tāpēc es domāju, ka mums, kā atbildīgai komisijai, jādara viss, lai panāktu, lai arī atjaunomās enerģijas un arī energoefektivitāte tiktu veicināta un nodrošināt šo 20% īstenošanu. Tieši tāpēc ļoti svarīgi ir ka mēs apzināmies lauksaimniecības lomu pārtiks ražošanā un cik daudz enerģijas tiek patērēts. Un tā kā mūsu kolēģis Bovā ir atbildīgs par šiem jautājumiem, un viņš arī ļoti precīzi un skaļi, e, skaļi ir aprakstījis par to, cik daudz, e, cik lielā mērā ir kāps enerģijas patēriņš. Ir jāpiedāvā labi risinājumi, energopatēriņam un efektivitātes kāpināšanai, un reiz arī energo e, jauno alternatīvo resursu attīstīšanai. Atjaunāmās enerģijas resursi laukos, tos mēs tieši varam taču arī tur attīstīt un veidot. Un tā kā runa nav tikai par atbalstu lauksaimniecībai un dzīvesveidam, bet daudz plašāk atbalstu arī tātad ir tiem kopienām, skolām, izglītībai. Un līdz ar to es uzskatu, ka līdz ar to mēs arī nodrošinām savstarpējo ieguvumu. Un, piemēram, varētu arī apkurē izmantot vairāk vietējos resursus, nevis gāzi no Krievijas. Uh, jāskatās, kā varam tiešām uzlabot Un es skatu, ka arī šajā ziņā mēs varētu nodrošināt šādu atbalstu. Eiropa mums jārēķinās ar lieliem sausuma periodiem. Mums jānodrošina labākā pūdeņošanas iespēja. Un arī te ir jāpanāk lielāka efektivitāte. Paldies! Paldies, Maginis! Un tad vicepriekšsēdus noslēgs. Chairman, um... Paldies priekšsēdētāji. Es pavisam īsi es atvainošos referentam par to, ka nebiju sākumā telpā, bet es gribēju jautāt par diviem jautājumiem. 29 un 30 panti par klimatu draudzīgu uh, lauksaimniecību. Un uh, mums jājautā uh, komisijai, kā tas iet kopā ar pilāru viens uh, apzaļumošanu un otrā. Uh, Otrais punkts ir šī interesantā ideja, kur mums nav detalizēts izskatījums, tā inovācija partnerība Eiropā un e, šī te lauku e, saimniecību padomdevēju sistēma. Agrāk tā bija e, viena no lietām, par ko mēs esam runājuši, un es nezinu, kur tad palika viss šī te labā iniciatīva dalība valstīs. Es būtu priecīga, ja šāda ideja uh, mums eh, pastāvētu, ja būtu padomdevēju sistēma, tas palīdzētu gan zemniekiem eh, un tas palīdzētu arī viņiem eh, saņemt īsto budžetu. Um, jo tādējādi viņi saņemtu padomu gan par budžetēšanu, gan par inovācijām un visu pārējo, un tādēļ būtu labi, ja komisija mums varētu par to vairāk pastāstīt. Paldies! Dīdēčevās, ka kungs lūdzu. Činkuja, paņem šeinšansi, bardzo krutko. Paldies, priekšsēdētāji, es pavisam īsi. Šis uh, ir gan par pirmo, gan par otro jautājumu, tātad uh, zaļošana, lauku, attī, eh, lauku uh, attīstības apzaļomošana. Un uh, tas ir šī. Mm, lauku saimniecību zaļā darbošanās, jeb grīnings, kā mēs viņu saucam. Es gribēju prasīt, kāds ir pamatlīgumā iestrādnes. Ja mēs skatām eh, to likumu, kas šobrīd vēl strādā, tad kopējās lauksaimniecības mērķis ir uzlabot efektivitāti, vai ne tā? Un arī eh, cenu un izmaksu eh, savietojamību. Un tas, ko mēs, uz ko mēs šobrīd tiecamies un esam saskārušies ar ko ir vienā vai otrā uh, veidā jūs to traktētu, uh, līgums taču ir spēkā, vai ne tā? Un es nedomāju, ka uh, zemnieki varētu kļūt kaut kādi vēl zaļāki, vai arī, ka mums jāliek uz zemnieku pleciem apkarot klimatu pārmaiņas, jo tas nebūtu nā, neatspoguļojās pamatlīgumā. Mēs tagad uh, sākam pārakstīt līgumu. Es esmu uh, uh, jurists, un uh, es uh, pārāk varbūt cieši turos pie uh, visiem likumiem un līgumiem, bet es domāju, ka pamatlīgums Eiropas Savienības ir viens no, nu, nevis viens no, bet tas, kas mums būtu jāņem spēkā, uh, varā un ka, kas uh, prevelē. Paldies, bija intensīvas debatas, gandrīz visi klātsošie kolēģi izteicās, es tiešām visiem pateicos. Luīs uzdevums būs ļoti svarīgs un liels. Un tagad uh, aicinu divas komisijas pārstāvis izteikties. Lūdzu, lemiet, kura runās pirmā. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es Pirmām kārtām vēlētos šo debašu sākumā par otrā pīlāra nākotni teikt, ka komisija ļoti priecāsies un priecājās nāk klājā ar skaidrojošiem uh, izteikumiem, gan arī tehnisko informāciju. Un ļoti, lab, ļoti priecājos arī par to, ka daudzos jautājumos ir eh, konverģence, ņemot vērā komisijas priekšlikumu un Eiropas parlamentāriešu viedokļiem. Es gribētu pirmām kārtām runāt par trim galvenajiem punktiem, un pēc tam eh, mans kolēģis Žozefs runās par pārējiem jautājumiem. Pirmām kārtām. Es vēlējos atgriezties pie jautājuma, pie, pa, pie ko, par ko mēs runājam sākumā. Tātad, kā tiks sadalīti eh, līdzekļi otrajā pīlārā. Gribētu teikt, ka ņemot vērā komisijas ieteikumu, eh, otrā eh, pīlāra nauda tiks pārdalīta, ņemot vērā objektīvus kritērijus un iepriekšējo izpildījumu. Tātad šī brīža uh, Eh, naudas pārdali dalībvalstīs. Un objektīvie kritēriji ir izvērtējuma analīzē iekļaut, piemēram, konkurētspēja. Eh, un te ir ņemta vērā indikātori, kā eh, produktivitāte, marķējums, lauksaimniecības zemju izmantošana un tā tālāk. Otrais ir ilgspējības kritērija ievērošana piemēram, eh, nelabvēlīgākās zemes, tāpat jāņem vērā arī Natūra 2000, kā arī eh, ganību noteicošie instrumenti. Jāņem vērā, ka šajā kontekstā kohēzijas eh, komponenti noteikti ņemsim vērā, un tā pirmām kārtām tā ir uh, Eh, tas ir iedzīvotāju skaits. Vēl bija arī komentārs, kā vislabāk izmantot naudu otrā pīlāra ietvaros un kā veicināt uh, šīs naudas izmantošanu efektīvākā veidā uh, dalībvalstīs un beigu galā mm, zemniekiem. Pirmām kārtām jautājums par līdzfinansējumu. Par līdzfinansējumu gribu teikt lūko. Komisija arī vēlas lai šī nauda tiktu izmantot pēc iespējas efektīvāk. Un tieši šī iemesla dēļ mēs vēlētos izmantot šo naudu pirmām kārtām tajos reģionos, kur tā ir visvairāk šī nauda nepieciešama. Tieši tādēļ mēs esam nākuši klajā ar tādiem augsta, augstāka līmeņa līdzfinansējuma indikatoriem mazāk attīstītiem reģioniem. Proti 85% pret 15% citiem reģioniem. Un, manuprāt, tas ir labs piemērs un konkrēts piemērs, kā mēs vēlamies naudas izmantošanu redzēt, bet līdzfinansējumu ne, bez tā nevar iztikt, jo jāņem vērā taču ir subsidiaritātes princips un arī uh, pienesums no labuma guvējiem, uh, jo uh, arī tas uh, ir jāņem vērā, saņemot līdzfinansējumu no valsts. Bet es domāju, ka zemniekiem tas būtu tikai, tās būtu tikai labas ziņas. Ir tīpaši attiecīgi par šīs e, līdzfinansējuma saņemšanas. Šobrīd, piemēram, nav līdzfinansējums uh, grantu ziņā. Un e, tādējādi tā būs daudz vienkāršāka procedūra nekā šī brīža procedūra. Šobrīd grantus izmaksā, jeb atmaksā Eh, balstoties uz rēķiniem. Pēc 2013. gada vienkāršotā procedūrā eh, grantus varēs samaksāt arī standart, ņemot vērā standartizēto procedūru līdz pat summai 100 tūkstoši no valsts eh, līdzfinansējuma, kā arī ņemot vērā, no, ņemot vērā pamat parametrus, uh, kādās, pēc kādiem ir eh, veikta zemnieku saimniecību kategorizācija. Un daļēji varēs atmaks, saņemt atmaksu arī par netiešajiem maksājumiem. Un tas notiks šādi, kā tāds m, mm, noteikts maksājums, tāds viens maksājums, un tas būs 20% no tiekš, tiešajiem maksājiem, un vai arī 15% no esošajiem maksājumiem Uh, no esošajām izmaksām balstoties uz uh, tiešajiem maksājumiem. Vēl viens jautājums, par ko gribēju runāt, ir ierobežojums uh, šīm, no, lai noteiktu tās mazāk attīstītās, mazāk uh, labās uh, zemnieku saimniecības. Uh, Tur jūs prasījāt, ka vajadzētu varbūt veidot tādu kā karti vai kā tam līdzīgi dalībvalstīs. Par to es gribētu teikt lūko. Vēl joprojām mēs strādājam, strādājam arī uh, starp dalībvalstīm un uh, sadarbojoties ar komisiju un dalībvalstis. Uh, tagad ņemot vērā astoņus geofiziskos rādījumus, ir nākušas klajā jau ar šādām kartēm, lai noteiktu uh, mazāk labās teritorijas, jeb less favored areas, bet dažas no dalībvalstīm šo darbiņu vēl nav pabeigušas. Dažas dalībvalstis ir nākušas klajā arī ar, e, arī ar to, ka šīs um, valstis ir ielikušas arī tīmekļa vietnē e, šāda veida kartas indi, ar indikatoriem par less favored areas. Uh, vairāku, bet vairāku iemeslu dēļ tas varētu būt arī um, problemātiski, un es arī nevarētu nākt klajā ar šīm te kartēm, tādēļ, kā pastāv arī uh, autortiesības, jo dalībvalstis ir šo dokumentu īpašnieki, un tikai tad mēs varēsim rādīt jums šos dokumentus un šīs kartas, ka dalībvalsts, kas ir īpašnieki, Eh, autortiesību turētāji mums dos tādu atļauju. Un tagad es gribēju dot vārdu manam kolēģim, lai viņš pastāstītu vēl par komisijas vēlējumiem. Paldies, priekšsēdījies arī vēlētos norādīt uz to, ka Diezgan daudz jau komentāru un arī jautājumu izskanēja no šīs komitejas uh, deputātiem, un tī, tas viss tiks iekļauts lauku attīstības politikas arhitektūrā. Jautājums bija, kas ir lauku attīstība. Es atgādinu, ka KLP ir trīs galvenie mērķi Viņiem paredzēti ir šie divi pīlāri, atļaujos tos atgādināt, proti ilgtspējīga pārtikas ražošana, ilgtspējīga dabas resursu pārvalde, un lai arī cīnītos uh, pret klimata izmaiņām. Un trešais mērķis ir uh, līdzsvaroti attīstīt lauku teritorijas. Izmantojot divus pīlārus, KLP mēģina sasniegt šos mērķus. Šie pīlāri ir cieši saistīti, tagad vēl vairāk saistīti, pateicoties šai pirmā pīlāra greening, kas attiecībā arī uz ilgtspējīgu arī lauku teritorijas attīstību, lauku uh, uh, produktu attīsti, ražošanu un tam līdzīgi. KLP perspektīva globālajā kontekstā un Eiro 2020 stratēģijā ir ļoti svarīga. KLP kopumā arī atbilda uz tātad, šiem mērķiem, kas ir noteikti arī stratēģijā 2020, jo īpaši inovāciju jomā uh, cīņā pret klimata izmaiņām, enerģijas jomā un arī nodarbinātības veicināšanā. Un arī pa, ar, mē, sasniegt mērķi pārturēt iedzīvotājs lauku teritorijās. Mm, tādēļ arī tika vairāk deputāti uzsvēra paudžu atjaunināšanās jautājumu. Tālāk. Viena no mūsu lauka attīstības ses, sešām prioritātēm ir arī samazināt bezdarbu lauku zonās teritorijās. Atgādinu, ka Arī KLP Eiropa 2020 mēs arī prezentējam ar šiem diviem pīlāriem un tagad par otro pīlāru kopā ar citiem fondiem. Arī citiem fondiem ir jāsasniedz tematiski mērķi, kas perfekti arī sasaucas ar eh, sešajām prioritātēm, kas ir izvēlētas, lai attīstītu lauku nozari. Piemēram, viens no mērķiem ir kontinuitāte. Arī vidas mērķi un klimata mērķi. Tad arī attiecībā uz oglekļa izmantošanu. un arī runājot par efektīvu dabas resursu izmantošanu. Tad ciešā saistībā ar šiem trim tematiskajiem mērķiem atgādināšu arī, ka pastāv vēl divas no mūsu sešām prioritātēm, kuras ir saistītas ar vidas dimensiju. Vidas dimensija, kad atbildot arī uz vienu no izskanējušiem komentāriem, uh, kas iekļaujas ilgspējīgā pārvaldībā un ilgspējīgā politikā lauksaimniecības jomā. Tātad ilgspējīga lauksaimniecība. Tad es vēl atgādināšu, kādu lomu spēlē. Divi instrumenti Tās ir četras kopīgās stratēģijas. Šiem pieciem fondiem un arī partnerības līgums, kāds arī tika minēts. Pirmā, sākšu ar pirmo. Šeit runa ir par uh, instrumentu, kurš precizē, kādas ir galvenās orientācijas visiem šiem fondiem, uh, lai varētu nodrošināt labāku šo fondu izmantošanu, lai varētu optimizēt po, va, politiku izdevumus. Skatīt šīs četras stratēģijas kā vienkāršojošu instrumentu, kur tiek sasniegti galvenie mērķi, īstenojot katru fondu uh, fundamentālos pasākumus, lai atbalsta ieguvēji varētu labāk pārskatīt šo sistēmu. Tālāk partnerības līgums. Partnerības līgums, kur tiek paredzēti dažādi ieguldījumi. lai katrs fonds varētu specifiski arī sasniegt Eiropa 2020 mērķus, uz ko jau atsaucos atvainojiet priekšsēdi, tie ir tā arhitektūras elementi, bet es domāju, ka tas labi arī ļaus uh, precizēt debates par ilgspējīgu lauksaimniecību, lai nebūtu ieteikti iespējas, ka šī dažādie 20 pasākumi būtu pilnīgi nodalīti. Nē, viss ir savstarpēji saistīts un darbojas prioritāšu labā. Euh, Inovācijas, piemēram, saistīts ar klimata izmaiņām, saistīts arī galvenajām bažām. lai varētu dinamizēt visas prioritātes, uz kurām es atsaucos. Tātad instruments, lai turpinātu kontinuitāti, lai atbalstītu arī to, kā no jauna tiek organizēta pārtiks ķēde un veicinātu arī vietējās attīstības faktors, un šeit es pārēj pie nākamajām prioritātēm. Un tagad atbildēšu konkrētiem jautājumiem. Uz citiem jautājumus, kuriem vēl nav atbildējis mans kolēģis. Es runāšu par par šo veiktspējas rezervu 5%. Tas ir instruments, kur mērķis ir sākotnēji saglabāt dalību valstīs šo 5% aploksni katrā programmā. Un lai šie 5% tiktu piešķirti vēlākā posmā, tad, kad pēc tam, kad tiek izskatīta situācija, balstoties datiem, kas ir derīgi līdz 16. gada decembrim. 2019, la... Un tad, lai varētu pārbaudīt, kādas ir programmā galvenās prioritātes, lai varētu tām piešķirt šos resursus kas attiec uz riska pārvaldību. Tas tiesa, kā mēs nemaksājām par fondu izveidi, jo programma balstās uz stratēģiju, izvēloties prioritātes un arī elastības ietvarā, ko prasīja vairāki komitejas locekļi, lai mēs varētu arī izvēlēties adekvātāku prioritāti atbilstīgi stratēģijai. Kādēļ neizveidot šo fondu? Būs nepieciešams izmantot programmas finanšu resursus tā, lai varētu īstenot visas prioritātes, kādas ir izvēlējusies dalībvalsts savu stratēģijas ietvaros. Mēs ar šiem fondiem vēršamies pie dalību valsts, lai tā izvēlas un pieš, izmantot tos galvenajām prioritātēm. Lai nedod arī kaitējumu pasākumiem, kas atbilst arī citas prioritātes. Tālāk. Mēs nerunājam par lauku produktu industriju, mēs pietamies pie lauksaimniecības. Jā, tas tā ir. 18. pāns pārēdz atbalstu komercializācijas pasākumiem, investīcijām industrija, pārstrādes industrijā, bet tas tiesa, kā galvenokārt koncentrējamies uz lauksaimniecību un nevis uz pārstrādātājiem vairāk atbalsta inovācijām. Jā, mēs to arī darām. Mēs transferējam no pirmā pīlāra uz otro pīlāru, tur, kur ir līdzekļi, kas nāk no capping, lai varētu nodrošināt tātad 100% finansējumu otrajā pīlārā dzīvokļu lab, dzīvnieku labturību. En effet, nous nous situons à le... Dzīvnieku labturība arī tiek minēta. Uh, Mēs arī gribam to atbalstīt. Atbalstīgi nacionālajai kopienas likumdošanai. Apzaļumošana arī tika minēta šis grīning. Kā šī zaļumošana kur tā pozicionēja šajos abos pīlāros. Otrajā pīlārā mēs maksājam visu kas ir augstāks par baseline, kas ir baseline, kas ir šī pamatlīnija, bāzlīnija. Tie ir obligātie nosacījumi. Arī labi lauksaimniecības pārvaldības nosacījumi, arī citi nacionālie noteikumi, kas veido pirmā pīlāra pamatlīniju. De, de, de set Tad mēs runājam par šīm pamatprasībām, kādas ir minētas pirmajā pīlārā. Organizācija de productēra. Organizācija. Ražotāju organizācijas. Kā tās sasaistīta ražotāju grupām. Es atgādinu, ka jā, otrajā pīlārā mēs maksājam par startup kuras veids ražotāju grupas. Bet kur tiek runāts par gru, ražotāju grupu izveidi un to sasaisti ar to, kas ir paredzēts 36. pāntā, sadarbības pasākumi. Tas jums ļauj izveidot kopienas tirgus stratēģijas, paplašināt piedāvājumu.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 Es neatbildēju pāriem jautājumiem, vai es varu turpināt? Ki minūti? Ļoti ātri. Paldies. Mm, puis je vous dire encore. Bien, la question euh, des 25%. 25% jautājums, kas nav minēts tekstā iepriekšsēd, tas tiesa, ka tas nav minēts tekstā. Bet šis jautājums ir atrunātas divās prioritātēs, divās no sešām. Tas ir saistīts tātad ar šīm prioritātēm, kur mēs runājam par lauku attīstību. Tālāk eh, zonas, kurās ir dažādas dabas, eh, dabiski tās ir nelabvēlīgākā situācijā, tas arī ir otrajā pīlārā. maksājumi no kalna reģioniem līdz, līdz zonām, kur ir specifiski trūkumi. Un šeit atsācos uz vienu lietu. Atcaucoties tātad uz tematiskajām programmām, regulas 8. pants, mēs dodam iespēju atbalsta kontekstā, kas ir regulas pielikumā, klajā ar tematiskām programmām, kas ļauj šo tematisko programmu stratēģijas ietverā paredzēt atbalstu, kas ir lielāks par 20% no tad, tad šīs normālās prakses 50% ir šī pozitīvā diferencēšana prisé en matière de montagne. Ļoti specifiski pasākumi tādējādi ir paredzēti kalnu reģioniem, īpaši šīm tātad tematiskajām programmām. Uh. Je m'arrêterai là pour le moment. Je pense que j'ai fait une couverture. Es laikam esmu atbildējis visiem jautājumiem. Merci voilà. beaucoup, Monsieur, monsieur, Suzuva, monsieur le Président. Et... Peut-être vous dire que nous sommes. Priekšsēdētāji, mēs esam jūsu rīcībā, lai mēs varētu turpināt divpusēji arī ar deputātiem sniegt uh, tehniskus skaidrojumus gadījumā, ja ar man atbild nepietiek. Paldies, paldies godātiem komisijas pārstāvjiem. Paldies par tik daudziem elementiem. Ļoti svarīgi, lai mūsu tikšanās laikā arī komisijums palīdzētu saprast uh, arī katra deputāta komentāru jautājums. Un tagad Luis apkopo dzirdēto, lai mēs atvaram pāriet pie nākamā punkta lai mēs teiktu pie nākamā punkta, un pēc tam būs koordinātors sanāksme. Lūdzu, Luis. Muito obrigado, senhor presidente. Eu fiquei muito satisfeito com este. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti priecājos par šī deba, šīs debatas uh, gaitu, jo mums bija sākumā kaut kas tehnisks, pēc tam pat, pirmām kārtām pateicos par to tehnisko milzīgo darbu, uh, kas ir visu šī ieteikuma pamatā attiecībā uz lauku uh, attīstību un tas ir uh, mazāk problemātiski nekā budžetārais jautājums, par ko mums ir jārunā. Un uh, es ceru kopā ar uh, koordinatoriem varbūt no citām politiskām grupām, kuriem kontaktēšos neformāli, ļoti intensīvi nākamās tuvākās dienas. Uh, ka mēs spēsim noformulēt stipru pozīciju no parlamenta puses, jo uzsākot šīs te debates ar padomi, lai padomi redzētu un dzirdētu parlamentu kā vienotu stipru balsi, jo tikai tādā veidā mēs tiksim sadzirdēti un varēsim kaut ko panākt. Tieši tādēļ es centīšos ķerties pie uh, eh, lielāk lielākos daļas eh, problēmām, kuras izskanēja no kolēģu mutes. Es eh, vēl uzmanīgi pārskatīšu visu to. Šīs te arī problēmas ir tīpaši, piemēram, par eh, apūdeņošanu, kur komisija noliedz iespējamību papildus finansējumu saņemšanai, bet es domāju, ka mēs to nedrīkstam tā atstāt uh, it īpaši šajā brīdī, kad uh, klimats mainās un ka sausuma periodi ir mūsu nākotne, ne tikai nākotne, bet arī šodiena. Uh, es esmu atzīmējis visas problēmas, kuras kolēģi ir pacēluši, visu ņemšu vērā un tad jums ziņošu. Paldies, Luīši! Paldies! Pēdējais punkts mūsu darba kārtībā. Vārds Giovanni Lavija. Un tad arī būs debates. Kopējā lauksaimniecības politikas zināšana pārvaldība uzraudzība. Cerams, veiksim šīs debatas pēc iespējas ātrāk, jo pēc tam koordinātoru sanāksim. Lūdzu. Paldies, priekšsētāji kungs. Es arī mēģināšu izteikties lakoniski lai pēc iespējas lielāku laiku atvēlētu debatēm. Es ceru, ka tas būs, tas būs svarīgas, lai mēs varētu arī bagātināt ieguldījumu mūsu darbu un pēc tam arī to visu iekļausim arī mūsu priekšlikumā komisijai. Tātad runājot par komisijas leģislatīvo priekšlikumu, min šeit galvenās trīs funkcijas proti pārvaldību, uzraudzību un arī kopējas lauksaimniecības politikas finansēšana. Un šo trīs elementi ir ļoti svarīgi. Jādefinē mehānisms, lai padarītu KLP efektīvu un vērst uz rezultātiem, ņemot arī vērā termiņus, kā arī saturu, kāds būtu jāiekļauj nākamajās trīs likumdošanas likumpriekšlikumos. Arī institūcijas un iesaistītās puses man uh, ieteica arī uh, izcelt īpašas uh, tematikas pro, punkt, punkti, kur ir daudz uh, problēmu un kur īpaši jāpievērš uzmanība. Pašlaik es tagad izcēlšu dažus šos punktus, lai uh, Arī pēc tam kolēģi varētu par to izteikties, un tad mēs arī varētu iegūt uh, tādu vispārīgu priekšstatu par kolēģu viedokli un pozīcijām, lai arī pēc tam vieglāk būtu izstrādāt dokumentu. Pirmais uh, problēma loks, protams, attiecas uz uh, kopējas lauksaimniecības politikas finansēšanu. Gan runājot par uh, resursiem, kādi būtu izmantojami nākamajā finanšu programmā, gan arī runājot par mehānismiem, kas arī regulēs resursu izmantošanu. Pašlaik arī šīs budžets 12. 20. gadam vēl tiek izstrādāts, paustās bāžas jau no paša sākuma galvenokārt attiecas uz finanšu programmas apstiprināšanas laiku, kā arī uz resursiem, kādi tiks izmantoti kopējas lauksaimniecības politikas finansēšanai kas, protams, arī ietekmēs pašas politikas saturu mantojot šos pašus resursus, kas ir cieši saistīti ar pienākumiem, kādi būs paredzēti lauksaimniekiem un kādi būs jāievēro viņiem visas programmas laikā. Otra tēma, kas ir svarīga un jāpievērš kolēģi uzmanība, ir uh, viedokļa atšķirības starp komisiju un padomi, atsācoties arī uz iepriekšējām reglamentiem un saistību un to pielāgošana Lisabonas līgumam, kā arī komisijas pilnvers. Kamēr netiks definēta vienošanās šai pielāgošanai, šīs problēmas būs no jauna aktuālas aktuālas arī jaunajās uh, tiesību aktos, un tas padarīs sarežģītāku arī uh, šo tiesību aktu apstiprināšanu. Līdz ar to ir nepieciešams un izteikt vēlmi uh, lai pēc iespējas ātrāk tiktu panākta vienošanās starp komisiju un padomi par tiesību aktu pielāgošanu Lisabonas līgumam, lai pēc iespējas ātrāk mēs varētu strādāt un progresēt darbā pie, pie citiem punktiem. Un tad man ir arī jāatgādina, ka arī dosie, kas tika skatīts arī šai komitejā un arī plenārsēdē par pielāgošanu Lisabonas līgumam, šī komiteja jau pauda uh, savu nostāju, nostājas, kas nav atspoguļotas jaunajā likuma priekšlikumā. Šeit atsaucos uz vienu problemātiku, kas vēl joprojām ir atklāta par pielāgošanos līgumām, proti. par valstīm, kuram ir īpaši reģionāla lauka attīstības programmas, mēs lūdzām, lai šī tēma, šis jautājums nozīmētu, ka tātad dalība valsts var arī uh, iesaistīties šajās programmās, bet, ka tas ir jāskata nevis attiecībās programma, bet attiecībās dalību valstīm. Un tad ir vēl viena nostāja, kas ir prezentēta arī iepriekšējā regulā pirms uh, Lisabonas līgumu. Vēl viens punkts saistīts ar uh, maksājuma organizāciju lomu Eiropas līmenī. Atcaucoties uz šo aspektu, mēs arī lūdzām, ņemot vērā, ka situācija šeit ir ļoti atšķirīga dažād, starp dažādām dalību valstīm. Uh, Citiem ir īpaši uzsvers uz reģioniem, citiem ir tikai viena maksājuma organizācija. Mēs lūdzām komisijai izstrādāt uh, tādu nelielu ietvaru par 81 aģentūru, kas pastāv Eiropas līmenī. Šādas situācijas, protams, atšķiras dažādās dalību valstīs. Tam ir arī saikne ar konstitūciju un ar dalību valstu izdarīt, dalību valstu veiktajām izvēlēm, atbilstīgas kontroli un uzraudzību. Es domāju, ka arī šeit ir nepieciešams zinām uh, detaļas un paskaidrojumi par to, cik tad stingri būs šī uzraudzība. Citiem vārdiem sakot, ir nepieciešams precizēt, atsaucoties dažiem aspektiem, tātad saiknis starp pārkāpumiem, vai tas nozīmē, ka tiek liekts atbalsts, vai arī tiek paredzētas lielākas sankcijas nekā paredzētais atbalsts. Proti, ja kāds lauksaimnieks neievēro pilnībā grīning kritērijs, vai tad viņš zaudēs atbalstu, kas paredzēts tikai grīningam, vai var zaudēt vēl vairāk. Tad mums ir arī vēl citi jautājumi, kas ir saistīti arī uz, ar lauksaimniecību uzņēmiem un riskiem, kā varētu noteikt krāpniecību un ka tiek izmantoti ļaunprātīgi arī šie atbalsta maksājumi, 1500 eiro, ko, kas arī var tikt izmantots tātad kā krāpniecisks, arī gribētu šeit dzirdēt kolēģu viedokļus. Pirms arī ir šī kondicionalitātes nosacītības jautājums, kas arī ir nosaka, noteiks arī to, kādas izvēles mēs izdarīsim. Un tad visbeidzot tā transfer, tras, transversāla, horizontāla tēma, ļoti svarīga vairāk kārt, esam lūguši darīt visu iespējamo, lai panāktu vienkāršošanu, bet es nedomāju, ka es piedāvātajā tekstā daudz kas šajā ziņā būtu darīts vienkārši tiek pārņemts tas, kas jau pastāvēja iepriekšējā regulā. Vienkāršošana ir lauksaimniekiem ļoti aktuāla problēma un pieprasa to īstenot, lai KLP būtu efektīvs un sniegtu konkrētus rezultātus. Es domāju, ka ir jāspēr daudz lielāki soļi lai panāktu šo vienkāršošanu. Paldies, Giovanni! Lūdzu, kolēģi! Lois, nu, pēc tam citiem. Senhor Presidente, eu queria apenas dizer que este é um. Paldies, priekšsēdētājiem. Vēlējos tikai norādīt no savas puses, ka tiešām runām par ļoti nozīmīgu tekstu. Galu galā tas eh, ir jautājums, kas ir pat var teikt, mūsu darbības kodols. Tas, ka vajadzētu, protams, vienkāršot lauksaimniecības politiku, ka vajadzētu skaidrāk padarīt to, lai varētu arī nodrošināt tādu komunikāciju ar ārpasauli skaidru un pārprotamu, un lai visiem būtu pārliecība, kā tiek uh, labi tērēt Eiropas Savienības līdzekļi, un lai šāda pārliecība būtu pirmkārt Eiropas nodokļu maksātājiem. Lūk, tas pats svarīgākais. Līdz ar to no savas puses vēlos tiešām jums, godātais referenti, arī paust savu m, katrā ziņā lielu atbalstu. Paldies! Paldies, Luis! Direktor kungs! Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies um, Lavijas kungam par ļoti precīzu apkopojumu par to, ko mēs esam iekļaujuši šajā horizontālā regulā un par komisijas lomu. Es tad vēlētos atreaģēt uz vairākiem jautājumiem, kurus jūs tiešām tā precīzi arī uzdevāt un kā to varētu tālāk precizēt. Jūs jau iepriekš norādījāt, ka ir jāskatā kopsakarībā starp daudzgadu finanšu plānu un šo regulu. Kopumā mums jāatzīst, ka jā, daudzgadu finanšu plāns un visi ko, regulu priekšlikumi ir ko savstarpēji saistīti, bet ir šī horizontālā regula īstenībā šādu kopsakrību, var teikt, ļoti brīvi piedāvā. Tur nav tāda skaidra kopsakrība. Tātad runa par to, kā vispār, um, protams, tērēsim šos līdzekļus, bet nekādā ziņā nepasaka, cik naudas tērēsim. Līdz ar to mēs varam to varbūt skatīt tīri brīvi un nebaidoties no tā, ka mm, līdz ar šīs regulas izstrādes tas rada tā kā precedentu tālākiem darbām. jo tas nekādā veidā īsti netiks uzskatīts par tādu precedentu tālākajām sarunām finanšu piešķīrumiem. Tālāk um, Lavijas kungs um, piešķir jautājumu, jautājumu, kas mūs jau ļoti ilgu laiku, pēcamos mēnešus pat nodarbina, un tas nav bijis vienkārši, jo galu galā mēs tev sāksim runāt arī pilnīgi nezināmu teritoriju, tāpēc Lisabonas līgums stāšanās spēkam ir ļoti daudzas pielāgošanās problēmas. Tāpēc būtu tiešām apsveicami, ja visi jautājumi par finanšu pārvaldību 290. regulas punktā uh, varētu tad skaidri arī atrunāt. Lūk, mums jau ir uzsāks diskusijas, un to mēs tagad turpinām. Tas nav vēl skaidra vienošanās panākta. Mēs tikai esam no savas puses norādījuši, kā. Līdz ar to, ja mēs tā arī jau tagad vēlētos panākt kaut kādu vienošanos par pielāgošanos arī turpmākajām reformām. Nu, tas ir tāds interesants, protams, atzinums, jo līdz šim gan man radās tāds iespējas par aliemā, ka, kurā mēs skatāmies precedentu iespēju, tad to, piemēram, uzskat ļoti tāds strīdīgi. Bet varbūt, ka te vēl, protams, arī parlaments mainīs savu pozīciju. Tāpat jūs arī norādījāt, ka jautājums par lauku attīstību un reģionālo programmu pārvaldīšanu dalībvalstīs, ka tas būtu jāuzskata tātad kā in plus 2 jautājums. Un savukārt jautājums par Ali Lemo, um, kur mēs skatām patiešām. Te jau ir vairāki parlamenta atzinumi domājot arī par 2005. gada regulu numur 290. Tagad, lūk, ir pienācis, kad, lūk, jāatrisina šī jautājuma par lauku attīstību un šīs regulas ietekmi. Te arī konkrēts idejas, kā to varētu darīt, bet ņemot vērā ļoti sarežģītos, uh, sarežģītos iesaujumus par alīmimo, tā kā šis jautājums nav atrisināts, tad mēs arī, protams, nevaram teikt sniegt galīgās atbildes. Es piekrītu komisijai, ka, jā, e, jūs izklāstam, ka komisija tiešām vēlas, lai mēs samazinam, jo mums ir sanāk šobrīd 180 maksājušās vienības Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu, protams, to skaitu samazināt. Un tāpēc arī tas gan nozīmē, ka īpaši ņemot vērā federālā struktūra Vācijā un citās dalībvalstīs, valstīs, Eh, kas ir tātad eh, varētu arī būt lielākais rādītājs, kur mēs samazinām šos maksājušās iestādes. Bet ir grūti iejaukties, protams, dalībvalstu tiesībās, jo tās ir viņu federālās, jo konstitucionālās struktūras un dalībvalsts sargātās. Bet mēs varētu panākt tādu izmaz rādītāju, ka tas atbilst arī visam tiem, kā tas ir nacionāla līmenī. Un līdšanai aprēķini ir norāda, ka ka mēs no 180 līdz 72 varētu samazināt šos maksošu iestāžu skaitu. Lūk, tāds ir mūsu aprēķini, un tālāk mēs arī šo tam virzīsim un jums piedāvāsim jaunāku informāciju. Tāpat jūs runājat par sankciju problēmu un īpaši atsaucoties uz grīningu, jeb zaļināšanas programmu. Es nezinu, vai mēs varam arī tagad padzināt šīs diskusijas, mums pat tam nav laika. Vēlētos tikai norādīt, ka priekšlikums horizontālajā regulā skaidri norāda, ka paredzētās sankcijas, ka tam ir jābūt ir samērīgām. Tās nedrīkst būt nesamērīgas, ņemot iepratim sodā uh, pārkāpumam. Lūk, par to ir jā, jādiskutē. Tālāk, lauksamniecību konsultāciju sistēmas Tā kā jūs runājat par maksimālajiem maksājumiem, kas varētu tad iekasēt par šādām konsultācijām, kur mēs runājam par 500, 15, 1500 eiro, tas, es domāju, būtu jāskat tā. Ja mēs gribam noteikt šādu maksimālo summu, un mēģinām iesaistīt arī vairāk dalībvalstis, lai precīzi noteikti konkrētas summas, tad es domāju, ka tas tomēr jāsasaistā ar vispārējām diskusijām par lauku attīstību. Jo tajā gadījumā jau šīs maksimālās summas ir ļoti precīzi noteikts. Tiek šis cross-compliance. Šīs šās atbildība ir skaidri jānosaka un jāatrisina. Vēl horizontālais jautājums, kas jums šķiet svarīgs, tātad vienkāršošana. Komisārs Čalošs vairākas reizes sevi norādījis, ka tieši vienkāršošana ir vietas to galvenajiem arī komisijas uzdevumiem. Un cik nu vien iespējams, tad mēs to darām un vienlaikus to skatām, vienmēr paturam prātā arī par reformām. Bet vienkāršošana nav pašmērķis. Tas nevar būt pirms politisko lēmumu pieņemšanas. Un lūk, parlamentā ir šīs diskusijas arī par to, un pēc tam ir jautājums, kā mēs varam visefektīvākā un vienkāršākā veidā īstenot politiski piedāvātās reformas. Bet nevar būt otrādā, ka priekšu reformas reformu dēļ, lai būtu tikai vienkāršots un nedomāt, kas tieši. Tālāk mēs skatāmies, protams, par daudziem noteikumiem, kas varētu nodrošināt šādas vienkāršošanas. Tātad noteikumus, kas ļauj dalībvalstīm uz atsevišķiem īpašiem noteikumiem samazināt kontroli no 5% varbūt uz zemāku procentu rādītāju, ja viņi var pierādīt, ka pārvaldes un kontrolas sistēmas ļoti labi funkcionē. Un ir ļoti maz pieļaujamās kontrolas kļūdas. Bet tā kā mēs runājam par certificētajām iestādēm, kas tālāk spēj tālāk gan uh, nodrošināt reālo kontroli, tas būtu lūk konkrēts piemērs, kā varam nodrošināt šādu vienkāršošanu kontrolas ziņām. Tāpat jūs runāt par jautājumu par to, kā lauksamnieki var rēķināties un sagaidīt, kā tiek samazināt birokrātiju, administratīvais sloks. Tas būtu pareizi un labi. Jāatzīst tikai, protams, ka tas nezinu notiks horizontālās regulas diskusiju ietvaros, jo tas neskar tieši pašus lauksamniekus, bet gan drīzāk menedžers, kas nodarbojas lauksaimniecības politiku. Lauksaimniekus tas, protams, skar netieši, bet lūk tādiem menedžeriem, vadītājiem tas gan būs ļoti svarīgi. Tad jautājums par arī to, kā mēs tālāk virzīsim lauka attīstību un kopējā tirgus organizāciju. Lūk, tie daudzie jautājumi, kurus jūs uzdodat, un arī jūs arī jau atspoguļojāt savu redzējumi. Tagad mums ir detalizēti par to jāturpina diskusijas, un komisijā mēs esam gatavi tātad jums sniegt arī visu veidu informāciju, skaidrojumus, kas vien būtu nepieciešama. Un arī piedāvāt jums visu nepieciešamo informāciju, lai būtu skaidri precīzi zināms, kas ir domāts ar mūsu priekšlikumu. Un tā kā nākošo mēnešu laikā lūdzu, prasiet, mēs jums izdosim. Paldies, Maigala kungam. Giovanni, noslēguma vārdi. Es vienkārši vēlos pateikties komisijai par eh, to, ka esat vienmēr gatavi sadarboties, un es ceru, ka varētu noslēgt um, arī šo pielāgošanās procesu Lisabonas līgumā. Pirms objektīvi mēs sākam izskatīt jautājumu pēc būtības, jo es domāju, ka tas varētu mums atvieglot darbu un vieglāk varētu sasniegt mērķus. Rīt vēl runājot par vienkāršošanu, protams, es piekrītu komisijas sacītajiem, tas ir viens no galvenajiem elementiem, un pie tā noteikti būs jāstrādā. Paldies! Paldies, Giovanni! Tad, nu, es domāju, ka varam uzskatīt, ka tādējādi noslēdzam komitejas darbu. Atgādinu, ka nākamā sanāksme ir 28. un 29. februāris. 28. februārī sākam trijos darbu. Aicinu koordinātors palikt uh, zālē. Sāksim koordinātoru sanāksmi. Visiem pārējiem jauku vakaru. Kon komisija sēdes slēgta.